Uh, Godātie kolēģi, man ierosināja tomēr sanāksim atkal atsākt, priekšādātājs būs klāt atkal pēc mirklīšu burtiski. Tā tad sāksim darbu pirmām kārtām. Labrīt visiem! Sāksim ar darbu kārtības apstiprināšanu. 9. un 10. darba kārtības punkts par ES Armēnijas nolīgumiem par vīzu atvieglotajiem režīmiem un un to personu atpakaļ uzņemšanu, kas atrodas šajās valstīs bez atļaujas, šie punkti ir pārcelt uz vēlāku laiku pēc referenta lūguma, un tāpēc, ja jums nav nekāda iebilduma, tad mēs tā attiecīgi varētu arī rīkoties. Jā, apsvināsim darbu kārtību lieliski. Nekādu citu paziņojumu no priekšādātāja puses nav. Mums jāapstiprina to sanāksmu protokolu, kas norisinājās pagājušā gada 9. un 12 oktobrī, ja iebildumu nav, skatīsim to par apstiprinātiem. Nu, tad tālāk jautājums par to, kāds ir pašreizies stāvoklis iestāžu sarunās par likumdošanas procedūrām. Pirmām kārtām došu vārdu Morais kungam. Tas ir, te, viņš runās par sešo, tri, sasto trialogu par sezonālajiem darba ņēmējiem, un tad nu arī došu viņam kā referentam vārdu, viņš pastāsta, kas tad jauns šajā ziņā noticis. Liels paldies priekšādātāji! Notika piektais trialogs par sezonālajiem darba ņēmējiem šonadēļ. Un lai arī mums neizdevās panākt vienošanos, tikšanās, manuprāt, bija ļoti pozitīva. Šis gala trialogs pēdējais īrijas prezidentūras laikā bija veiksmīgs. Gribu teikt paldies īrijas prezidentūrai par ļoti straujo progresu darbā pie svarīgākiem, izšķirīgākiem punktiem pēc patvērsmes, patvēruma pieprasījuma pakotnes noslēgšanas man bija sajūta, ka šis ir tāds diezgan delikāts jautājums. Sezonālie darba ņēmēji, protams, ir tas fails uh, migrācijas dokumentu ietvaros, kur runājam par nekvalificētiem darba ņēmējiem. Un tāpēc šeit bija virkne jautājumu, kas saistīta ar sankcijām, ar darba devējiem, eh, mītnes vietām, tātad mājokļiem un tā tālāk. Uh, Tie visi bija tādi ļoti delikāti un kutelīgi jautājumi. Bet, manuprāt, tika gūts ļoti plašs, būtisks progress, bet, nu, diemžēl vienošanos panākt neizdevās. Tiešām ceru, ka mums izdosies varbūt noslēgt darbu pie šī dokumenta. Līdz vasaras brīvdienām mums ir noteikts datums, 8. jūlijas pēdējam trialogam pirms vasaras brīvdienam un cerams, cerams, tad izdosies panākt pēdējo vienošanos. Tas būtu ļoti labs tāds nu, grūdienis, tāda motivācija. Visi, protams, ir ļoti noguruši jau strādāt pie šī dokumenta, bet cerams, ka šis pēdējais tāds grūdienis nostrādās 8. jūlijā. Un gribu tomēr teikt vēlreiz paldies īrijas prezidentūrai, viņi darīja visu, kas bija viņu spēkos, lai panāktu lūk šo jau gandrīz galīgo vienošanos. Un tiešām priecājos par to, kādā virzienā viss jautājums tika virzīts, neskatoties uz to, ka vienošanās panākta netikta. Paldies, Marājas kungs! Tālāk Hedas kundas ziņojums. Šeit panākta neformāla vienošanās starp parlamentu un padomu. Pagājušā nedēļa man informēja, ka koreportu savukārt dokumentu apstiprinājis vakar. Pēc tam, kad saņēmām vēstuli no padomas, mēs varētu noturēt Lība komiteja apstiprinošu balstojumu 8. un 9. jūlijā. Referente nevarēja būt šodien klāt, bet gribu viņu tomēr apsveikt un tā pateikt paldies arī visiem ēnu referentiem, kas piedalījās darbā. Tālāk. Pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta, tas ir punkts numur 6 - pasažieru datu reģistra datu izmantošana, PDR, pasažieru datu reģistra saīsinājumā. Tātad te referents ir Kirkopa kungs. Priekšlikums tiek skatīts jau kopš 2011. gada komitejā apspriests vairāk kārt runājot par tādām lietām kā proporcionalitātes sistēmā, attiecīgie ierobežojumi, datu saglabāšanas laiks Šī gada aprīlī balsojām Lība komitejā, vairākums šo priekšlikumu noraidīja, pēc tam e, tika nodots gala ziņojums plenārsēdē. Saskaņā ar 175. reglamenta pantu plenārsēdi jūnijā nolēma šo failu nosūtīt atpakaļ komitejai tālākai apspriešanai. Un tāpēc šodien lūk mūsu priekšā ir debates par tālāku darbu un došu vārdu referentam Kirkopkungam lūdzu. Paldies, priekšādātājs saka Kirkopkungs. Un liels paldies par šo iespēju apspriest PDR jautājums komiteja atkal. Šodien esam šobrīd šeit tāpēc, ka, kā jūs teicāt, viss parlaments izmanto izdevību un noraidīja šo ziņojumu, nolemjot, ka tas tiek nosūdīts atpakaļ komitejai, un mums tagad vajadzētu meklēt kompromisu. Tāds arī ir mans nolūks. Un no šī brīža uz priekšu ceru, ka varēsim būt visi tādi atsaucīgi, atvērti un labi sadarboties priekšādātāji Jūs jau uzsverat, kādas ir tās galvenās jomas, par kurām jārunā, bet cerams mums izdosies panākt vienošanos. Jūs jau visi droši vien labi zināt, cik ļoti svarīgs ir šis dokuments, cik nozīmīgs tas ir gan tāpēc, lai mēs varētu aizsargāt datus, kas ir viena no pamatiesībām e, es pasažieriem un pilsoņiem, bet arī tāpēc, lai cīnītos pret organizēto noziedzību un terorismu. Tas, protā, tā, protams, ir joma, kas ir ārkārtīgi svarīga. Tik svarīga, ka šis parlaments pat izveidoja īpašo komiteju darbam ar šādiem jautājumiem - Krimu komiteju un esmu pārliecināts, ka šodien mēs droši vien uzklausīsim virkni deputātu, kas runās par datu aizsardzības direktīvu, par eh, to, ka nepieciešama šāda sistēma, un es saprotu visas ar to saistītās bažas, un tas arī ir tas iemesls, kāpēc, manuprāt, būtu ārkārtīgi svarīgi noteikti ļoti skaidru Eiropas Savienības likumisko ietvaru un noteikti tiesības avio sabiedrībām un pasažieriem, kas saistīts ar šo PDR izmantošanu. Kā mēs pašai zinām, šobrīd šī joma ir nav, nav regulēta Eiropas līmenī un esam skaidru un gaiši novērojuši, ka veidojas tādas ļoti dīvainas patvaļīgas sistēmas diezgan regulāri kaut kur pa valstīm un šajā direktīvā mēs, piemēram, runātu par PDR izmantošanu tādā veidā, kas eh, tajos brīžos, kas netiek tiek regulēti datu aizsardzības direktīva. Un gribu vēl jums atgādināt, ka, protams, var paiet kāds brīdis, ja ne pat gada līdz brīdim, kad šī direktīva tiks pieņemta un arī īstenot. Tāpēc ceru, ka šodien komisija varēs mums izstāstīt vēlreiz, cik ārkārtīgi svarīgi ir šie PDR dati un kāpēc ir svarīgi, lai pieaugot dalību valstu skaitam, kas izva, izmanto savas sistēmas, mēs regulētu šo reģistru datu izmantošanu. Gribu lūgt jūs īstenot diskusijas konstruktīvā veidā, lai mēs varētu šo jautājumu virzīt uz priekšu. Plenārsēde mums ir devusi skaidru un gaišu mandātu vēlreiz pētīt šo jautājumu un nolīgumu un darīt to atbildīgā veidā. Es esmu ierosinājis eh, saviem ēnu referentiem eh, <clears throat> sanākt kopā, un priekšādētā mēs to ceram arī darīt pavisam tuvākajā laikā, lai apsvērtu tos veidus, kā virzīt uz priekšu pozitīvā veidā. Nu, lūk, tāda man attieksme pret šo jautājumu, un eh, ceru, ka tas arī, protams, ir visu Eiropas pilsoņu interesēs un sabiedrības interesēs kopumā. Paldies! Paldies priekšādātājs Akirkop kungam. Vai kāds vēlas vēl izteikties? Nē. Un tomēr. Romero kundze. Romero Lopes kundze, lūdzu. Gracias, presidenta. Me habría... Lielas paldies priekšādātāju. Man labprāt būtu gribējies dzirdēt arī kādas domas par visu šo jautājumu ir tautas partijai, bet, nu, tautas partijas ēnu referenta nav klāt. Es esmu sociālistu ēnu referenta. Domāju, ka Kirkop kunga priekšlikums ir, nu, diezgan interesants. Domāju, ka mums tiešām vajadzētu vairāk strādāt pie šī priekšlikuma. Tas ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums. Un situācija, kurā norisinās šīs debats, arī nav vienkārša. Te ir lūk, datu aizsardzības direktīva, kas paralēli arī tiek skatīta, un tā, protams, arī nav maznozīmīga. Un tāpēc domāju, ka šī mums ir lieliska iespēja turpināt debatas, jo pilnīgi noteikti šis jautājums nav viennozīmīgs. Ne tikai tāpēc, ka ir bijuši pamatot iemesli, kāpēc šo iepriekšējo ziņojumu noraidīt, bet gan arī tāpēc, ka parādījušies citi elementi, kas tagad mm, saistās kopējā mozaīkā. Attiecībā uz datu aizsardzību Eiropā un visā pasaulē un nedrīkstam katrā ziņā sagraut uzticēšanos, kas pastāv mūsu spējai datus aizsargāt. Bet, lai šāda uzticēšanās būtu, ir vajadzīga skaidrība skaidrību par pašiem pamatiem, kas ir mūsu drošu, drošības stratēģijas e, aizsākumos, tātad ciņai pret noziedzību. Un tāpēc domāju, ka būtu ārkārtīgi interesanti noturēt vēl vienu ēru referentu tikšanos, turpināt darbu pie priekšlikumu un mēģināt noskaidrot, vai mums izdotos panākt vienošanos par šo jautājumu Kirkapkungs ļoti labi zina, kāda ir sociālistu un demokrātu nostāja, zina, kāda bija mūsu grozīma, un es domāju, ka mēs varam turpināt pie tā visa darbu. Diemžēl gan jāsaka, ir ļoti daudz tādu palēko neskaidro jomu, kurā vēl vajadzētu liet gaismu, tāpēc domāju, ka būs labi, ja turpināsim darbu pie šiem jautājumiem. Frau Ernst, bitte. Nākamā runātāja Ernsta Skunze. Paldies! Lielas paldies, paldies, ka šodien atkal esam atsākuši debats. Tas, protams, ir arī mums par, eh, mums par labu. Mēs vēlējamies to darīt. Gribējām debats par to, kā turpināt darbu šai ziņā. Nocerēsimies nu, kaut vai nesenos skandālus. Uh, domāju, ka tāpēc ārkārtīgi svarīgi nopietni pievērsties šim jautājumam, lai pārliecinātos, ka dati, Eiropas pilsoņu privātie dati, tiek labi aizsargāti. Mums jāspriež par to, kas ir nepieciešams, lai šāda aizsardzība nodrošinātu. Un kā izpildīt vienlaicīgi arī drošības prasības. Domāju, ka ir labas doma noturēt debatas par tālākajiem soļiem, ko varētu spērt šai ziņā Un tomēr, pirms mēs turpinam darbu pie ESPDR, svarīgi noturēt kopīgu sanāksmu ar visiem ēnu referentiem. Un šādā sanāksmē spriest par datu aizsardzības tēmām, kā piemēram lūk šo direktīvu pamatnostādnēm. E SPDR, un mans ierosinājums būtu iekļaut diskusijās arī Eiropolu šādām diskusijām vajadzētu izpētīt saiknes starp dažādām tēmām un jomām. Jo pēc būtības tādas, protams, pastāv, un jādomā par to, kā to visu apspriest. Un tas jādara viss augstasinīgi, mierīgi, ņemot vērā visus aspektus. Otrām kārtām mums vajadzētu precizēt arī to, kas ir nenoliedzami fakti un kas tādi nav. attiecībā, piemēram, uz ESPDR īstenošanu dalībvalstīs. Tāpat arī vajadzētu konstatēt, kāda tad ir mūsu mērķi. Ir vajadzīgi dokumenti par to, kas notiek dalībvalstīs šai ziņā. Kā šie ESPDR tiek īstenoti, piemēroti dalībvalstīs. Tas vajadzīgs mūsu diskusijās komitejā. Nevēlamies, lai šeit tikai izteikt izmestas kaut kādas piezīmes par vienu vai otru dalībvalstu, sakot, ka viena vēlas to, otra kaut ko citu. Nē, tāpēc vajadzīgs skaidru un gaišu dokumentu ar faktiem, Un tāpēc mums vajadzētu pieprasīt arī no Eiropas un arī no nacionālajām datu aizsardzības iestādēm datus. Tam būs vajadzīgs laiks, un, protams, līdz ar to diskusijas noteikti vilksies garumā. Nākamais runātājs. Ähm, paldies, saka Vosakungs. Pirmām kārtām gribu tiešām teikt paldies referentam, ka viņš atkal uzņems vadību un, eh, nu, tur mūs visus kopā spriežot par šiem ļoti svarīgiem jautājumiem. Tā mēs varēsim noskaidrot tālāk izmantojamo procedūru, apsversim arī saturiskos elementus tajās jomās, kur vairākuma atbalsts vēl nebija nodrošināts. Tas liederīgi. Gribu īsi komentēt arī šī pasākumu saturu. Es domāju, ņemot vērā tos skandāls, kas saistīti ar datu aizsardzību pēdējā laikā, mums tagad ir iespējams skaidri un gaiši redzēt, cik ļoti vērtīgs būtu regulējums šai jomā. Redzējām, kas norisinās šai ziņā, un tas, protams, bija iespējams tikai tāpēc, ka regulējumu šai jomā trūkst. Es domāju, tāpēc mums jārīkojas gana steidzami, un šāds regulējums pilnīgi noteikti ir nepieciešams īsti gan neredzu, kādas grūtības varētu pastāvēt šai ziņā. ES, PDR, kādi lidojumi notiek, cik ilgi dati tiek saglabāti, kāds aptvērums datu saglabāšanai un tā tālāk. Visi šie jautājumi nebūtu, nav saistīti ar datu aizsardzības e, direktīvu. Jo šie jautājumi jau netiks direktīva atrisināti PDR kontekstā. Tas mums jāskat šī priekšlikuma ietvaros. Tātad mums vajadzētu nošķirt šeit šo vispārīgo likumdošanu no specifiskas konkrētas likumdošanas. Mums jārunā par to, kā PDR eh, reģistri tiek saglabāti un tā tālāk, kādi principi šiem reģistriem tiek piemēroti. Un tad attiecīgi tie arī jāieraksta direktīvā. Tāpēc es personīgi nedomāju, ka šeit būtu kaut kāda pretrunīga argumenta. Par to visu varēsim spriest ja skatāmies uz saturisko pusi, tad nedomāju, ka šeit, nu, būs kaut kas īpaši atšķirīgs. Vēl kaut kas, ko vēlējos atzinīgi vērtēt, ir tas, ka diskusijas turpināsies un cerams referentam izdosies savākt vairākumu Ja skatāmies, piemēram, uz dalību valstīm un redzam, kas tur notiek ar PDR, tad redzam, ka situācija virzās uz priekšu, attīstās vienā valstī. Ir kaut kāds viens regulējums, otrā tāda savukārt vispār nav, un tā rezultāti ir ļoti grūti sekot līdz tam, kas jomā norisinās kopumā. Tāpēc domāju, ka mēs izdarīsim pakalpojumu pilnīgi visiem Eiropas Savienībā, ja šo jautājumu sakārtos. Mintvēls kundze tālāk. Paldies, priekšsēdētāji, teikšos īsi jo vēlētos pieturēties pie eh, pareizās procedūras, jo ļoti daudz darba jau ir paveikts eh, pēc būtības. Protams, ka pie tā varētu strādāt vēl, bet jau sākot no pirmās dienas esmu atzīmējusi divas lietas, un pie tām arī turos. Ja mēs sakām, ka mums ir nepieciešama Eiropas direktīva, lai mēs varētu harmonizēt esošās nacionālās sistēmas, tad es vēlētos informāciju par šīm sistēmām. Un mēs to prasam jau ne jau kopš vakardienas, bet jau gadiem. Mums visu laiku saka, ka ir 16 valsts, kurās šīs schēmas darbojas, bet es vēlos detalizētu informāciju no komisijas par to, un nedomāju, ka tas ir daudz prasīts. Otrkārt, lai arī kāds varētu tam nepiekrist, uh, Esmu to atkārtos jau no paša sākuma. Tas ir saistīts ar datu aizsardzības direktīvu un nav nekāda jēga veidot jomu policijas un tiesu sadarbībai. Es, protams, neesmu pret to, tā varētu būt vēl plašāka, bet tā būtu balstīta datu aizsardzības normām. Es nedomāju, ka katram tiesību aktam, kas ir saistīts ar tiesību sargājušām iestādēm, mums ir nepieciešams izveidot jaunu das, datu aizsardzības ietvaru. Piemēram, jūs runājat ar Eiropas, uh, piemēram, aizturēšanas rīkojumu, jums ir vajadzīga jauna vienošanās, tad jūs vienojaties par kādu citu jomu un atkal ir vajadzīga jauna vienošanās datu aizsardzības jomā. Nu, tas prasīs tiešām gadus un gadus. Tātad vai mēs jau tagad atzīmējam, ka uh, Eiropas padoma nemaz negrib pieņemt datu aizsardzības direktīvu, un tas jau maina visu ainu, un tas maina visu mūsu darbību pie šīs pakotnes. Es darboju, jos izējot no pieņēmuma, ka padome veiks savu darbu un strādās pie direktīvas pirms uh, ir kāda tālāk paziņojuma. Bet es pieņēmu, ka datu aizsardzības direktīva tiks pieņemta, un es ļoti labprāt strādāšu tālāk pie datu, pasažieru datu reģistru direktīvas, bet ne pirms tam. Albrecht kungs, lūdzu, paldies. Gribētu teikt, ka joprojām esmu nedaudz vīlies, tādēļ, ka komiteja diezgan skaidri nobalsoja par uh, um, atgriešanu atpakaļ komisijai, tātad par priešlikumu noraidīšanu, un tad no plenārsēdes tā tika paņemta atpakaļ, un ne jau to mēs te komitejā vēlējāmies. Mums vajadzētu tomēr turēties pie saviem lēmumiem. Bet runājot par šo jautājumu pēc būtības, jūs zinat, ka es vairāk kārt esmu paziņojis, ka uh, šādam priekšlikumam būs ļoti smagas konstitucionālas sekas, un ja jūs aplūkojat Eiropas cilvēktiesību tiesas nolēmums, māpra lieta, piemēram, šeit atkal un atkal parādās tas, ka daudz kas nav saskaņā ar konvencijas 7. un 8. pantu par privātās dzīves neaizsardzību, ģimenes dzīves aizsardzību. Un, ja notiek kaut kāda iejaukšanās eh, kādās neparedzētās jomā, eh, jomā mēs vēlētos atsaukties uz datu uzglabāšanas direktīvu, kuru noraidzījušas piecas konstitucionālās tiesas Eiropas Savienības dalībvalstīs. Atie, jo ir eh, ne pieņēmamas normas, gan no īstenošanas viedokļa, gan arī pašos pantos. Un pašlaik tā tiek skatīta Eiropas kopienas tiesā. Uh, šīs diskusijas un lietas skatīšana notiks jūlijā, un tur ir pavisam skaidri jā, uzdot jautājumu. Pirmkārt, vai vispār ir nepieciešama tāda visu aptveroša datu uzglabāšana? Uh, vai tas ir sasko, saskaņojams ar demokrātiskas sabiedrības vajadzībām, statistikas vajadzībām. Un ja mēs eh, runājam, piemēram, par komunikāciju datu saglabāšanu, kur ir tikai runa par satiksmes datiem, kur eh, tātad par, par, par sakaru datiem, tur ir šī te saglabāšana tikai sešus mēnešus paredzēta. Un vai tiešām ir vajadzīga šī te visaptverošā pasažieru datu, reģistru datu analīze, kas šķiet ir vēl invazīvāka varbūt nekā un agresīvākā citi priekšlikumi. Mums ir jāsagaida Eiropas tiesas spriedums, pirms mēs vispār to visējam tālāk, pieņemot visus šos pasākumus. Bez tam es arī neredzu neuzskatu, ka politiski tas ir pareizais veids, eh, kā risināt šīs lietas, ņemot eh, vērā debatas, kas mums ir bijuši par uzraudzību un veicot uzraudzības pasākumus eh, preventīvā vidē. Mums ir nepieciešama labāka informācijas apmaiņa tad, kad mēs runājam par tiesību sargājošo jomu, kad runājam par policiju un tiesu un izmeklēšanas gaitu nepieciešamību uh, identificēt, atklāt un atrast kriminālu noziedzniekus un tā tālāk. Šeit, protams, būtu vajadzīgi vienot standarti. Un vienoti standarti starp tiesībās sardzības iestādēm dalību valstīs šo vienoto standartu noteicēju lomu vajadzētu veikt datu aizsardzības direktīvai, kas nodrošinātu priekšnoteikumus labākai sadarbībai un labākai informācijas apmaiņai. Un tāpēc es tiešām neredzu, kāpēc mums būtu jāsaka, ka mēs piekrītam, ka šī direktīva nenonāk uz sarunu galda. Es nedomāju, ka tas ir eh, savietojams ar demokrātisku sabiedrību un likumu un kārtību, bet mēs strādājam pie labākiem standartiem informācijas apmaiņiem, tāpēc mums vajadzētu pastāvēt stolā, mums ir kopējas sanāksme par datu aizsardzības direktīvu, ar Eiropolu, ar pasažieru datu reģistru un tad domāt par tālākiem standartiem un tālākiem pasākumiem. Kolbenvaks kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Es runāju Jozefa Aikaholcer vārdā, kurš šodien nevarēja ierasties sanāksmi, bet viņš vēlējās izteikties un piedalīties šajās debatēs. Galvenais bāžas par nepieciešamību un šī pasākuma, visu šī pasākuma proporcionalitāti. ir pārāk daudz jautājumu zīmju, kas ir saistītas ar šo direktīvu. Un pats tās nolūks ir apšaubāms, jo tas vairs neatiec tikai uz uh, terorisma apkarošanu. Aprīlī Lībe komiteja, balsoties uz šiem argumentiem, noraidīja komisijas priekšlikumu ar 30 eh, balsīm par un 25 pret. Un pati direktīva tika noraidīta. Un tad nav runa tikai par jauniem grozījumiem eh, un to tur, izstrādes turpināšanu. Dalībvalstis, dalībvalstu sistemātiska rīcība un vienošanās varētu veidot eh, kaut kādu labu pamatu, bet eh, ja mēs esam noraidījuši šo tekstu, tad tikai ar pāris grozījumiem, protams, mēs nevaram fundamentāli to izmainīt. Paldies! Zīstras kungs nākamais. Es klausījos ehm, ļoti uzmanīgi nu, uz to, ko sacīja kolēģi. Es domāju, ka mēs jau esam nobalsojuši. Un tiešām tā arī bija, ka 30 nobalsoja par eh, un 25 pret eh, noraidīšanu. Tātad mēs par noraidīšanu esam nobalsojuši. Un Tāds šķiet arī bija nolūks panākt noraidīšanu, nevis kompromisu. Nu, dalību valstīm, protams, ir jāsāk jauns saruna rauns un tā, bet es nedomāju, ka tas būtu arguments. Mm, varētu būt daudz sliktāka situācija, ka mēs nonāktu pie rezultāta, kas beigās e, nedotu neko Eiropas vienotībai. Nu, tā tad mēs balsojām un. Es nedomāju, ka tas bija tikai kaut kāds eksperimentāls balsojums. Mums ir jāskatās, vai mēs tiešām vēlamies rīkoties pretēji tam, par ko mēs tik nesen esam vienojušies. Jā, protams, mums varētu būt eh, vēlme rosināt dalību valsts izmantot savas tiesības saskaņā ar līguma normām. Rapporteur, Kirkhope, the... Pirms es dodu vārdu Kirkop kungam, varbūt padome vai komisija vēlētos kaut ko komentēt šajā diskusiju posmā. Ja nē, jā, komisija lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisija atzīmēja lēmumu, kas tika pieņemta plenāra sēdē 10. jūnijā. Mēs apsveicam faktu, ka diskusijas parlamentā turpinās par pasažieru datu reģistra direktīvu. Tāpat laikā mēs ļoti uzmanīgi uzklausījām, kādas ir jūsu bažas, kas ir saistīts ar šo priekšlikumu. Un Mēs, protams, to uztveram nopietni. Komisija atbalstīs uh, centienus panākt kompromisu par PDR direktīvu. Vēlētos norādīt uz aktivitātēm dalībvalstu līmenī. Šis jautājums arī izskanēja vairāk kārt. Kā komisija atbildēja, atbildēja uz rakstisko jautājumu, 16 dalību valstis ir pieteikušās uh, izsaka finansējumam, lai uh, veidotu attiecīgās nacionālas vienības, pamatojoties nacionālo likumdošanu. Un šie pieteikumi norāda uz to, ka dalībvalstis dalībvalstu līmenī veids pasākums, lai izveidotu PDR sistēmas. Un tas pasvītro nepieciešamību pēc saskaņotas rīcības apstrādājot PDR Eiropā esam ņēmuši vērā eh, jūsu pieprasījums pēc papildus informācijas un mēs jūs tātad turpmāk arī informēsim padomu. Vai jums ir kas sakām? Ja nē, tad dosim vārdu Kirkopu kungam, mūsu referentam. Paldies, vēl daži vārdi. Es domāju, ka Um, bija visai pozitīva diskusija, neskatoties dažām iebildēm. Daži punkti. Vienu jautājumu vēlos adresēt Albe, Albrecht kungam. Cik zinu, viņš ir demokrāts, un viņš varbūt arī saprot, ka nepietiek pateikt, ka komisija, komiteja kaut ko ir nolēmusi, un tad parlamentam tas ir jāapstiprina. Tā nav. Uh, komiteja var rekomendēt parlamentam, bet parlaments ir tas, kas pieņem galīgo lēmumu. Un Zestras kungām arī varētu nosūtīt parlamenta procedūras normas un tas paskaidro, kādēļ esam tur, kur esam. Jāsaka, jautājums ir sarežģīts un Intvelds kundze un citi to ļoti labi zina. Bet es baiž, bažījos, ka tas tiešām var aizņemt zināmu laiku. E, es nebaidos par to, ka tas nekad nenotiks. Un es arī nedomāju, ka mums ir nevajadzīgi jāgaida, bet komisija sacīja, ka mums ir situācija, ka dalība valstīs tiek veidotas atsevišķas PDR sistēmas. Nav jau bail par to, ka tās varētu kaut ko uh, darīt savādāk, kā mēs esam nolēmuši, bet mūsu standarti tiks piemēroti dalību valstīs, tad, kad tie tiks pieņemti. Būs uh, jānodrošina pietiekami šie te drošības standarti. Standartiem būtu jābūt pietiekoši Uh, augstiem, lai tos pieņemtu avio kompānijas, kas pārvedā mūsu pilsoņus, un dalībvalstīm būs jāatbilst šīm prasībām. Tā kā labāk būtu, lai mums tomēr būtu vienota sistēma jau no sākuma, nekā daudz dažādas sistēmas, kas pēc tam jāsalāgo. Runājot par to, kā virzīties uz priekšu. Mūsuprāt, ar Eirodaku ir jāvirzās uz priekšu pēc iespējas ātrāk arī ar Eiropas informācijas direktīvām. Mūsuprāt, šīs lietas ir svarīgas, jo mēs jau vairāk kā 18 mēnešu strādājam pie šī tiesību akta. Un mums varbūt jāatbalsta Lopes kundzes teiktais, mēs vēlētos šos dažus saskarsmes punktus varbūt apspriest, tas būtu būtiski šajā brīdī, un es apsolu sadarboties ar jums, cik nu vien labi to spējušu. Un tas arī viss. Turpināsim tātad šo mm, darbu. Septītais punkts. To trešo valstu saraksts, kuru valsts piedrīgajiem ir nepieciešama vīza šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas. Uh, punktus un e, to valstu sarakstu izveidošanu, kur valsts piedrīgajiem šī prasība netiek piemērota. E, referente Marija Gabriela. Uzklausīsim referentu un tad e, noturēsim diskusiju, dodot iespēju izteikties klātsošiem, kā arī komisijas un padomas pārstāvjiem. Lūdzu, Gabrielas kundze. Paldies priekšsēdētāji. Iesākumā vēlētos piedodiet, tie, kas vēlas atstāt šo zāli, lūdzu jūs darīt to klusiņām, tā lai mēs varam turpināt savu darbu. Lūdzu, Gabrielas kundze. Pateicos priekšsēdētāji. Iesākumā vēlos teikt paldies ēnu referentam komisijai un īrijas prezidentūrai par ļoti konstruktīvu dialogu kas eh, jau pašā sākumā ļāva mums, eh, nu tā, tā teikt, ar pareizo kāju izkāpt no gultas un labi uzsākt šo darbu. Atgādināšu, ka šī 2001. gada regula nosaka eh, to trešo valstu sarakstu, kur pilsoņiem šķērsot dalību valsts ārējās robežas ir jā, nepieciešama vīza. Tātad ir šis te negatīvais saraksts, kā arī ir pozitīvais saraksts, proti to val, tās valsts, kuru valsts piedarīgajiem nav nepieciešamas vīzas. Un šo regulu tiek eh, piedāvāts grozīt, kā arī izstrādāt eh, tātad eh, līdzinējo regulas īstenošanas pārskatu. Un tiek piedāvāts skatīt katras valsts gadījumu atsevišķi, atbilstoši konkrētiem kritērijiem, proti nelegālās migrācijas klātbūtnei, drošības līmenim, uh, kā arī Eiropas Savienības ārējās politikas dažādām prerogatīvām prioritātēm. Un šeit tiek piedāvāts ievērt arī reģionālās viendabības principu, kā arī apusējības principu. Lai to visu varētu izvērtēt, ir nepieciešams regulāri pārskatīt to, kas tad, kādas valsts tad tiek turētas kā negatīvajā, tā pozitīvajā sarakstā, un to komisija arī grasās darīt, pārskatot šo regulu. Komisija savā sākotnējā priekšlikumā piedāvā trīs eh, tātad jaunas risinājums, eh, trīs konkrētus eh, pamatojums. Un es tātad vēlos jums turp, turpināt savu stāstījumu, pieskarties katram no šiem komisijas priekšlikumiem un paust savus, savus ieskatus kā referentē. Pirmkārtām komisija piedāvā svītrot pienā, vīzu pienākumu Karību un Klusā okeāna salu valstīm - Dominika, Grenāda, Kiribati, Maršalas salas, Mikronēzija, eh, Nauru, Palau, St. Lucija, St. Vincent un Grenadīnas, Salomonu salas, Samoa, eh, Timora, tātad Austrum Timora, Trinidad un Pago, eh, Vanuatu. Un tātad šeit ir jāprecizē, kas ir būtiskākais runāt par attiecībām ar šīm salām. Simtprocentīga apusējība uh, ir priekšnosacījums, uh, lai tas tiktu izdarīts. Citādiem sakot, šo valstu valsts piedarīgie nevarēs eh, iztikt eh, bez vīzes, ceļot bez vīzes, ja vien nebūs pārakstīts divpusējs nolīgums ar eh, šīm valstīm. Tas ir viens. Otrs. Komisija piedāvās svītrot vīzes pienākumu visiem Britu pilsoņiem, kas nav apvienotās karalistas tātad, pilsoņi. Piedodiet? Piedodiet, Gabrielas kundze, saka priekšsēdētājs Es aicinu klātesošos eh, uzvesties, eh, kā pienākas. Mūsu vidū ir eh, cienījamā Eiropas parlamenta deputāti, kas izsakās, lūdzu cieniet viņu. Un tātad trešais komisijas priekšlikums ir, tātad negatīvajā sarakstā šeit komisija piedāvā iekļaut Dienvidu Sudānu, to trešo valstu sarakstā, kuras valsts piedrīgiem ir nepieciešama vīza. Pirmkārtām, uh, šo komisijas priekšlikumu atbalstu. Un šeit tā tad ir jārunā par pamatojumu. Tātad runājot par Karību un Klusā okeāna valstīm, šeit tātad ir nepieciešams pamatojums katra, katra konkrēta attiecību gadījumā. Un par šīm salu valstīm runājot. Vīzu pienākumam vairs nav nekāda pamatojuma. Uh, Eh, šis pamatojums vairs nav aktuāls, reāls. Eh, šīs valsts nerada nekādu apdraudējumu, nekādu migrācijas risku Eiropas Savienībai. Un eh, kā referente līdz ar to atbalstu vīzu pienākumu atcelšanu šo valstu pienākumiem ar, protams, nosacījumu, ka konsulārie dienesti efektīvi darbojas un, protams, vīzu pienākums ir radījis papildu sarežģījumus, papildu formalitātes ir bijušas jākārto. Uh, kas apgrūtinājušas mūsu tātad, robežķērsošanas dienests. Un tas vairs nav nepieciešams. Ceļoju, ceļošanas dokumenti ir labā drošības līmenī, šo valstu pilsoņi nekādu risku nerada. Biometriskās pases ir kļuvušas jau par normu, pieprasījumu daudziet citur, Balkānu valstu, piemēram, pilsoņiem. Un arī šajā gadījumā Dominikas, Grenādas, Sant Lūsijas, eh, Sant Vincents un eh, Grenā, Grenādas, kā arī Tobago un Trindadas pilsoņiem eh, šādas pasas tagad ir pieejamas. Tās ir mašīna lasāmas pases ar biometriskiem drošības elementiem. Mm, ja tādu vēl nav, tad tie tuvākajā laikā tiks ieviesti, un tas ir pozitīvs solis. Otram kārtām par britu pilsoņiem. Šeit tātad statistika liecina, ka Eh, šobrīd eh, treš, trešajā, trešajā pielikumā pirmajā punktā minētie, tātad šie tā britu pilsoņi nerada nekādu slēptās migrācijas risku. Eh, tie ir tātad pārsvarā tādi pilsoņi, kas dzīvo, uzturas ir pastāvīgie Karību salu iedzīvotāji un arī viņiem pienāks tātad vīzu pienākumu atcelšana. Šeit ceļošanas dokumenti ir pienācīgā drošības līmenī, Un otram kārtām par eh, negatīvā sarakstu papildināšanu ierakstot tur Dienvidu Sudānu. Atgādināšu, ka 11. gada 9. Eh, jūlijā eh, šī valsts pasludināja savu neatkarību. 14. jūlijā šī valsts kļuva par apvienoto nāciju locekli. Un līdz ar to arī mums nāktos gādāt par to, lai šeit, šajā dokumentā, šajā kontekstā šīs valsts pastāvēšana tiktu atzīta Nu, lūk, un par e, šīm e, kategorijām runājot, e, atbalstu komisijas tātad piedāvājumu, bet kā referente tomēr uzskata, ka nepieciešams izteikt atsevišķas rekomendācijas. Pirmkārt, aicinu komisiju pārskatīt vīzas pienākumu AKK ES parlamentārās, parlamentārās asamblējas locekļiem, tātad diplomātisko pasu turētājiem. Šeit noteikti vēl ir jārod risinājums. Otram kārtām, uh, Eh, no sirds eh, paužu vēlēšanos, lai parlaments pilnībā iesaistītos un tiktu iesaistīts eh, reālā laikā saņemot informāciju par divpusēju vienošanos slēgšanu ar šīm valstīm un tikt informēts par to, kā, kā šis process norit. Par to runāju, tāpēc, ka uh, Eh, tā ir parlamenta tiesība tapt informētam, tapt iesaistītam visu turpmāko mm, sešu mēnešu laikā. Aicinu komisiju informēt parlamentu nekavējoties par jau kādiem jaunumiem, par jau kādiem jauniem pavērsieniem, kas uh, varētu nozīmēt to, ka tuvojas vienošanās noslēgšana. Un par kritērijiem, eh, kas, ko komisija min šajā priekšlikumā un apsērumos. Aicinu komisiju pārdomāt Eh, vai nebūtu iespējams grozīt regulu tādā veidā, ka šie kriteriji tiktu uzskaitīti pantu daļā un eh, tiktu labi un precīzi un detalizēti definēti. Visbeidzot, par uh, abiem pielikumiem. Tiem ir uh, jābūt aktuāliem. Tiem ir jātop regulāri atjauninātiem, tā lai uh, Ehm, neskatoties uz to, kā tas tiek, dar, tiek darīts tehniski, tā, tas, ir, tas ir priekšnosacījums. Aicinu līdz ar to uz eh, pārdomām par to, vai eh, šeit eh, nebūtu vislabākais risinājums komisijai piešķirt deleģēta akta pieņemšanas tiesības, lai šie saraksti būtu maksimāli aktuāli. Ehm, Un līdz ar to eh, tāds lūk ir mans vērtējums par šo komisijas eh, iniciatīvu, un eh, tagad esmu gatava atbildēt uz kolēģi jautājumiem un komentāriem. Paldies, Intveldes kundzei vārds. Lūdzu, jā, priekšsēdētāji. Es vienkārši nolasīšu to, ko saka Lūija Mišels, mūsu ēnu referents, kurš, diemžēl, mūsu vidū šodien nevar būt nolasīšu tātad, kas viņam ir sakāms šī darba kārtības punkta sakarā. Lasīšu franču valodā. Pirmkārtām saku paldies referentē par brīnišķīgi paveiktu darbu. Pilnībā tātad iesaistošai procesā un viennozīmīgi pozitīvi vērtēju šo komisijas ierosinājumu. Tātad vīzu pienākumā atcelšana ir pozitīvs signāls attiecīgajām pasaules valstīm un reģioniem. Uh, Eh, tas ir arī būtisks ieguvums konkrētajiem individiem, un eh, tas ir arī apliecinājums, kā tāda goda zīme par to, ka attiecībās ar šīm valstīm robežu ķersošana un citi jautājumi ir labi sakārtoti. Eh, tas arī var sekmēt būtisku turistu ceļotāju skaita pieaugumu, tāpat laikā samazinot izmaksas administrīvo slogu. Runājot par regulas priekšlikumu, Eh, piekrītu tam, ka šīs te pozitīvajā sarakstā eh, iekļaujamās valstis nerada nekādu eh, risku, bet tomēr apu, absolūta apusējība ir priekšnosacījums, uz kuru vēlos uzstāt arī es tātad paritārās parlamentārās asamblējas eh, ES un AKK valstu starpā, kas eh, tika noturēta eh, februārī pagājušajā gadā, šīs valstis norādīja, ka līdzinējā sistēma ir bijuši ļoti apgrūtinoša un nepamatota, un to ir pienācis laiks atcelt. Un šīs te sanāksmes gala ziņojumā tiek atzīts. Citai ir tātad jānāk klajā ar iniciatīvām, lai šo valstu pilsoņiem tiktu piešķirt Eh, vīzu režīma atvieglojums to starp AKK parlamentārās asamblējas eh, locekļiem, tādēļ novēršot eh, atlikušos šķēršļus šo personu diplomātiskajā darbībā. Un Mišels turpina. Vēlos tātad izmantot šo iespēju, lai paustu manu rūpi par tātad mūsu kolēģu AKK klusākajā no valstu parlamentāriešu um, likteni, tā lai viņu darbības iespējas tiktu atvieglotas. Pilnībā eh, tātad atbalstu šo viņu eh, lūgumu, šo, šo viņu situācijas risināšanas nepieciešamību. Eiropas Savienībai un AKK valstīm eh, nāktos savas attiecības pacelt jaunā līmenī. 11. un 12. gadā ministru AKK ES eh, ministru eh, padomes eh, sapulcē tika īpaši atzīmēts tas, ka nepieciešams izpētīt un īstenot iespējas atvieglot vīzu režīmu mūsu valstu diplomatiskajās attiecībās, piedāvājot daudzkārtējas vīzas, ilgtermiņa vīzas, tātad šo te valstu parlamentāriešiem, kas piedalās AKK klusākajā valstu parlamentārajā sadarbībā ar Eiropas Savienību, protams, eh, eh, ievērojot pilnu apusējības principu. Eh, un tas ir nepieciešams pirms nonākam pie mūsu galējā mērķa, proti absolūtas vīzu režīma atcelšanas šo valstu starpā un aicinu tātad gādāt, lai šīs te ministru tikšanās rekomendācijas tiktu īstenotas pilnībā. Un eh, šeit īpaši būtiski ir eh, pirmkārtām raudzīties, lai divpusējā kārtā tiktu sakārtotas attiecības ar Bēļģiju, jo Bēļģija ir tā valsts, kas savā teritorijā uzņem eh, šo te, šos te parlamentāriešus. Nu, lūk, šādi runāja Mišela kungs, vārds nākamajam kolēģim. Paldies, saka Enciju kungs. Paldies, Marija, arī tev par brīnišķīgo prezentāciju. Vēlos paust eh, pāris vārdus Tāņas eh, vārdā, kas eh, arī tātad bija ēnu referente, kurai, diemžēl, šobrīd bija ir svarīgākas darīšanas. Tātad Tāņa norāda. Viņai ar jums līdz šim ir bijušas ļoti labas, sekmīgas darba attiecības. Viņa vēlas tev, Marija, pateikties par to darbu, ko es ieguldījusi šī uh, Um, atzinumu sagatavošanā un pauž savu atbalstu. Tāņa tāpat arī izsaka gandrību par komisijas priekšlikumu. Uh, tā mm, esošajā redakcijā tas ir labi līdzsvarots, ļoti konstruktīvs, un viņa tāpat arī atbalsta tēvu Marija uh, sagatavoto atzinumu, paužot cerību, ka vienošanās tiks panākta ātri un uh, varēs jau tātad ātri vien pāriet no vārdiem pie konkrētiem darbiem. Paldies! Tātad šī ir iespēja komisijai un padomai izpāsties, vai jūs vēlties ko teikt, mūsu dargie viesi. Lūdzu, Palmana kungs. Paldies, priekšsādātāji, labrīt. Pirmkārtām vēlos pateikties referentei par šo te ziņojumu tas mūs priecē, jo tas atbalsta, tas pauž atbalstu komisijas eh, paveiktēm, bet eh, referenti nāk lai arī ir vairākām rekomendācijām, ieteikumiem, par kuriem vēlos arī izteikties nedaudz detalizētāk. Tātad, pirmkārtām, rekomendācija, mm, tā teikt, iesaistīt parlamentu uh, visās eh, sarunu fāzēs eh, tātad par eh, šiem te iespējamiem vīzu režīmu atvieglojumiem. Ar prieku, ar prieku to darīsim, informēsim jūs, tā teikt, turēsim jūs cieši klāt, gādāsim par to, lai jūs būtu lietas kursā, par to, kas aktuāls šajās sarunās. To pašu varu teikt arī par tiem gadījumiem, kad uh, tiktu parakstīti vai tātad izbeigti līdzšinēji šādi te vīzu režīmu noliegumi ar šīm valstīm. Neapšaubāmi mēs jūs informēsim, kā vien tā tas, eh, protams, eh, būs iespējams, ņemot vērā mūsu eh, tātad uh, legālās un tehniskās iespējas. Uh, rekomendācija tātad uh, šos te pārskata nosacījumus iekļaut pantu daļā, kas šobrīd atrodamas apsvērumos. Tas ir interesants ierosinājums, par to apsolos padomāt, bet nu mans sākotnējais vērtējums varētu būt šāds. Šobrīd šie kriteriji, mm, būdami preambulā, komisijai ļauj nedaudz elastīgāk vērtēt trešo valstu gatavību pārējai uz atvieglotu vīzu režīmu. Jūs noteikti zināsiet, ka komisija ir nākos klāj ar ziņojumu padomei un parlamentam pagājušā gada novembrī, kurā mēs norādām, ka nākotnē pārskatot šādus šos pielikumu sarakstus, regulas 539 pielikumu sarakstus, uh, mums eh, nākas ņemt vērā arī dažādas citādas kritērijas, piemēram, eh, iespējamā vīzu režīma atvieglojuma saimniecisko ietekmi. Nu, lūk, un šajā kontekstā ierosinājums ir vērtējums kā interesants, bet par to noteikti būtu jāpadomā. Visbeidzot, runājot par AKK parlamentāriešiem, ko Sofija Intvelda arī minēja, tātad runājot eh, Mišela kunga uh, Eh, vārdiem. Mēs ļoti labi apzināmies to, ar kādām grūtībām saskars AKK valstu parlamentārieši, tāpēc eh, mūsu eh, migrācijas jautājumu dialogā ar AKK valstīm ir jau izskanējušas rekomendācijas, tās ir pieņemtas, kuras Intveldes kundze cits starpā minēja. Tātad esam sākuši darbu, mm, lai šīs rekomendācijas īstenot. Esam sazinājušies arī ar Beļģijas atbildīgajām iestādēm, uh, un uh, jau pārunājuši konkrētus risinājumus. Un ir divi konkrēti ierosinājumi. Pirmkārtām optimizēt mm, mm, vīzu režīmu, piedāvāt uh, ilgtermiņa vīzas, uh, daudz reiz lietojumās vīzas oficiālo delegāciju pārstāvjiem no AKK valstīm. Un esam mēģinājuši uzbūvēt tādu kā schēmu, kā varētu tikt īstenot pirmā rekomendācija kas eh, tad eh, paredzētu to, ka katra valsts, eh, AKK valsts sagatavo pastāvīgo savu parlamentāriešu sarakstu, kuri tad būtu tie, kas braukātu uz Beļģiju, uz Eiropu, un šo sarakstu iesniegtu AKK asamblējas sekretariātam. Sekretariāts šos sarakstus pārsūtītu komisijai mēs eh, šo sarakstu pārsūtītu atbildīgajām Beļģijas iestādēm, un tad Beļģijas iestādes uh, sazinātos ar saviem konsulārajiem dienestiem AKK valstīs. Uh, un Beļģija ir īpaša, tātad, tāpēc, ka Beļģijā šīs iestādes specifiski darbojas, uh, Un, un tātad šie AKK parlamentārieši arī šeit brauc, līdz ar to ir šeit nepieciešams īpašs risinājums, tā lai eh, šiem cilvēkiem iesniedzot savus vīzu pieteikumus, viņi eh, varētu šīs vīzas ātri saņemt, eh, turklāt ar trīs gadu derīguma termiņu. Rekomendācija numur divi mm, - aicinājums strādāt ātrāk. Esam pauduši apņēmību pēc iespējas ātrāk, tiklīdz tas būs iespējams, nosūtīt mūsu delegācijām šajās valstīs sārakstus, kurā būtu uzskaitītas visas tās eh, sanāksmes, kas ir ieplānotas ES, AKK dialoga ietvaros, tā lai eh, šos datumus tad pēc tam arī zinātu Beļģijas konsulārie dienesti un eh, spētu līdz ar to Uh, sastopot savā uh, vīzu uh, dienestā attiecīgo parlamentārieti, lai viņi varētu atpazīt un piešķirt viņam vīzu. Un, protams, protams, apusējība arī AKK valstīm nāksies gādāt par to, lai viņi no savas puses būtu visu izdarījuši lai eh, parlamentāriešiem nebūtu jāstāv rindās un jāgaida, eh, bet eh, tā vietā, tik uzzinot sanāksmes datumu, viņi varētu ātri vien saņemt vīzu. Un visbeidzot, rekomendācija par iespējamiem deleģētiem aktiem kā līdzekli šo sarakstu atjaunināšanai Zinu, ka parlamentam eh, deleģētie akti ir īpaši aktuāla tēma, un eh, šajā situācijā, diemžēl, domāju, ka deleģētie akti nebūtu tas piemērotākais risinājums. Šie saraksti ir regulas 539 pamata elements, līdz ar to tīri pamatlīguma izpratnē šeit diez vai būtu iespējams eh, likumīgi ar deleģētu aktu palīdzību grozīt būtisku šīs te regulas 539 daļu. Un uh, parlaments, uh, kāds cits uh, parlamentā pamanītu to un noteikti uzreiz sūdzētos. Un tāda lūk ir mana pirmā reakcija. Noteikti turpināsim pārdomas par šīm te paustajām rekomendācijām. Vēlreiz vēlos paust pateicību par jūsu šo te atbalstu mūsu ierosmei un ar prieku atbildēšu uz jūsu jautājumiem un komentāriem, ja tādi rastos. Padome vēlas, eh, padomas pārstāvis vēlas ko bilst. Lūdzu. Paldies priekšādātā. Pirmam kārtām gribu teikt paldies referentei Gabriels Kunzai par ziņojumu. Mēs atzinīgi vērtojam lielāko daļu rekomendāciju, ko viņi izstrādājusi. Gan jāsaka, domas atšķiras atšķirībā ar šo komitoloģijas procedūras piemērošanu. Mēs gribētu te piekrist komisijai tā kā tas ir koplēmuma dokuments, tad mēs nedomājam, ka šai deleģētie akti ir nepieciešami vai pat piemēroti. Bet visādi citādi mēs atzinīgi vērtējam viņas izteiktās rekomendācijas. Mēs tiešām ceram, ka šis dokuments tiks pieņemts gan ātri. Ir arī būtisks atbalsts padātajiem grozījumiem pielikumā. Un mēs gribam turklāt, lai protokolā tiek ierakstīts arī tas, ka, lai arī atzīmēm Gabriels kundzes komentārs par reģionālo konsekvenci, mēs tomēr gribētu teikt, ka padomē ar vien vairāk pieaug tas vairākums, kas vēlas arī apvienotiem Arābu Emirātiem piešķirt eh, nu, vietu šajos sarakstos. Padoms un prezidentūras nostāja ir tāda, ka mums vajadzētu šā gadījumā tomēr nogaidīt un redzēt, kas šajā jautājumā sakams Eiropas parlamentam. Pirms mēs pieņemam galu lēmumu. Nu, lūk, tādi man komentāri par šo ziņojumu, tikai gribēju vēl teikt, ka tiešām sadarbība ar starp īrijas prezidentu un referentu ir bijusi lieliska, gribam viņai par to teikt lielu paldies un ceram, ka šāda sadarbība varēs turpināties arī Lietuvas prezidentūras laikā. Nu, un, protams, protams, cerams, ka dokuments tiks pieņemts gana ātri. Paldies, priekšādātājs turpina, apgriežamies pie referentes, jums vārds. Paldies, priekšādātāji! Gribēju teikt paldies kolēģiem, kas izteicās ēnu referendiem, kas man atbalstīja un izteicās par labu maniem priekšlikumiem, kā arī rekomendācijām, ko esmu iekļāvusi tekstā. Turklāt gribu teikt paldies arī Eiropas komisijai par to, ka tā piešķīra mums gana detalizētas atbildes attiecībā uz dažādām rekomendācijām, ko mēs šeit iekļāvām tekstā. Un uh, pēdējais komentārs īrijas prezidentūrai. Uh, un padomēji, kas attiecas Eiropas parlamenta viedokli par apvienotiem arābu elementiem, kā jau jūs teicāt, tas ir priekšlikums, kas tika izteikts diezgan vēlu, un vēl līdz ar to tāpēc nav iekļauts sākotnējā komisijas priekšlikumā, un es kā referents, jāsaka, šobrīd nevar izteikties parlamentu vārdā par šo lietu, bet esmu gatava diskusijām, jo kolēģi tad kopumā lems par to, vai šāda veida modifikācija grozījums varētu tikt ieviests. Nu, lūk, grozījuma iesniegšanas termiņš šobrīd ir 11. jūlijas. Pēc tam, pēc grozījuma iesniegšanas, varēsim arī apspriest, kurā brīdī parlaments varēs izteikties eh, par vai pret visiem šiem atšķirīgiem priekšlikumiem priekšl ziņojumā. Bet vēlreiz tiešām liels paldies par lielisko auglīgo sadarbību un ciešo sadarbību ar visiem mēnu referentiem. Domāju, ka ja mēs šādi konstruktīvu dialogu turpināsim, tad varēsim nonākt arī pie dokumentu apstiprināšanas gan ātri tā, lai vēlreiz pa visām reizēm varētu apliecināt to vēstījumu, pozitīvu vēstījumu, ko esam vērsu, vērsuši uz pozitīvajā sarakstā iekļaujumām valstīm. Paldies, Gabriels kundzei, gribu atgādināt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir noteikts 11. jūlijas 2012. dienā. Nu, ja visi ir tad viens prāts, varam pāriet pie nākamā darba kārtības jautājuma, tas ir kārtas numurs numur 8 un vien, jā, ziņojums par vienlīdzīgas attieksmes principu īstenošanu neatkarīgi no reliģijas, pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas. Tā sauktais horizontālais nediskriminēšanas priekšlikums. Gribēju jums, kolēģi, tikai atgādināt šai ziņā. Uh, lūdzu, esiet klusi un atsaucīgi pret maniem lūgumiem, lai mēs varam turpināt darbu. Those living the room Tie, kas vēlas doties prom no telpas, dariet to klusiņām. Lai varam turpināt darbu. Un tā tad gribēju jums atgādināt, ka šis punkts Šī horizontālā preddiskriminācijas direktīva ir skatīta Lība komitejā pēdējos piecus gadus regulāri. Tā atgriezusies atkal un atkal arī šī sasaukuma sākumā to skatījām. Lūk, arī tagad Komisijas priekšlikums pirmoreiz tika ieslēgts 2008. gadā. Un, nu, diemžēl nožēlojumā kārtā Eiropai joprojām nav šādas horizontālas direktīvas, kas vērstos pret diskrimina diskrimināciju, jo šis dokuments tika nobloķēts padomē. Jo padomē savukārt tam vajadzīga vienprātība un tāpēc šī sasaukuma sākumā parlaments nolēma uzstāt uz savu nostāju, un no jauna to pauda tā sauktajā Buitenvēga ziņojumā, kas plenārsēdē tika pieņemts 2009. gada 2. aprīlī. Un tagad, pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās, dokuments ir pakļauts piekrišanas procedūrai saskaņā ar 19. pāntu līgumā par Eiropas Savienības darbību. Un līdz ar to parlamentam šobrīd tiek, dot, tiek dots lūgums sniegt piekrišanu eh, dokumentam, par ko var notikt vienošanās padomē. Bet, nu lūk, tāpēc jau esam šeit, lai uzklausītu īrijas prezidentūru, kas varētu mums pastāstīt, cik tālu tad ir virzība pie tā, ka varētu tikt panākt vienošanās par šo dokumentu. Tāpēc vispirms došu vārdu īrijas prezidentūrai, un tad došu vārdu mūsu referentam Romevas kungam, prezidentūras pārstāvim Rajanam kungam vārds. Lūdzu. Liels paldies! Labrīt visiem! Kā jau priekšādātājs teica, šis priekšlikums tiešām ir virzies uz priekšu ārkārtīgi lēnu. Yes, please. Continue. Okay. Yeah. Vai drīkstu turpināt? Šis priekšlikums tātad virzies uz priekšu ļoti lēnu Un man nav ļauts runāt par to nostāju, kāda šobrīd ir atsevišķām dalību valstīm, bet ne, nepaud, neizpadīšu jums nekādu noslēpumu, ja pateikšu, ka atsevišķas dalību valsts tomēr domā, ka šeit ir vajadzīgs tālākas direktīvas šajā nediskriminācijas jomā. Ir arī tāda dalību valstu grupa, kas atbalsta komisijas priekšlikumu, bet ļoti daudz no šīm valstīm sastap, saskata problēmas, konkrētas problēmas tekstā, ko cenšas arī risināt. Īrijā mums pieredze. Uh, ka tāda, ka kopš 2000. gada, kad eh, esam vienādi līdzvērtīgi status īstenošanu centušies realizēt preču un pakalpojumu tirgu jomā, eh, esam sastapušies ar problēmām. Vēlamies, lai šī pieredze tiktu ņemta vērā darbā pie dokumentu, dalību valsts paduši daudz un dažādas bažas, un tās ir, eh, nu, jāapmierina. Mēs turklāt atzīmējām, ka ziņojuma projektā nav paredzēta nekāda jauna principa, kas īrijā jau netiktu šobrīd vietējos tiesību aktos iekļauti. Bet, eh, nu, ir dažas tādas problemātiskas lietas, respektīvi mūsu tiesību aktos, piemēram, vajadzētu vairāk pa paskaidrojumu, inspekciju, eh, kas varētu papildināt pastāvošās tiesības tā, lai varētu vērsties pret kaut kādām negaidītām un neparedzētām sekām. Uh, Šajā konkrētajā kontekstā mēs prezidentūras laikā centāmies atrasināt pēc iespējas vairāk samilzušo problēmu jautājumu, tā lai teksts varētu pietuvēties tam punktam, par kuru būtu iespējams atbilstīgi panākt vienošanos ministru starpā pēc principa. Mēs īpaši pievērsāmies virknei jautājumu, kas iekļaut progresa ziņojumā, to starpā jautājums, kas saistīts ar direktors aptvērumu, bet īpaši attiecībā uz piekļuvi uh, izglītībai un sociālajai aizsardzībai, piekļuva izglītībai un sociālajai nodrošinātībai nozīmē to, ka šāda veida pakalpojumu organizēšana tomēr tad ir regulēta nacionālās dalībvalsts līmenī. Noteikumi, kas saistīti ar invaliditātu un atbilstīgiem mājokļiem, arī invaliditātes gadījumos, ir mūsu prezidentūrai īpaša prioritāte. Uh, Mēs skatījāmies uz diskrimināciju eh, un eh, ļaunprātīgu izturēšanos šajā kontekstā eh, attiecībā uz pieņēmumiem, kas tiek izdarīti pamatoties uz seksuālu orientāciju un cita veida pamatiem, un kas tādējādi izraida diskrimināciju, skatījāmies arī uz jautājumiem, ka ir dažādi veidi atšķirīgas cenas, kas tiek noteikts, piemēram, slimnīcās, piemēram, ģimenēm ar bērniem un tā tālāk skatījāmies arī uz to, kāda ietekme ir uz MVU šāda veida noteikumiem, kas pamatoties uz mūsu paveikto darbu un veikto vērtējumu attiecībā uz mūsu īrijas tiesību aktiem pēdējos 13 gadus. Eh, tātad to atspoguļām šeit vēlamies, lai šī ietekme būtu godīga, saprātīga un nerad, neradītu neproporcionālu slogu uz MVU. Tāpat arī pētējām pieejamību un lēmām, ka ir vajadzīgs pieejamības eh, dokuments, atsevišķi tiesību akts, kas tad tiktu tālāk pētīts, no nu, atkarībā no tā, kas tajā tiktu tad iekļauts. Ir arī citi jautājumi, kas progresa ziņojumā atspoguļot un pie kā vajadzīgs turpināt darbu te pievienošu noteikumus par apdrošināšanu un finanšu pakalpojumu pieejamību, kur būs vajadzīga tālāk izpēta, tīpaši ņemot vērā Eh, pēdējos tiesas nolēmums. Lietuvas prezidentūra, kā es zinu, darbu turpinās pie šī dokumenta. Viņi jau ir sākuši pētīt atsevišķus jautājumus un domāt par to, kā to virzīt uz priekšu, bet šobrīd jāsaka, es nevaru izteikt nekādus pieņēmumus, kurā brīdī padomu varētu būt gatava politiskam lēmumam. Darbs joprojām ir jāveic, un arī dokumentam, kā jau jūs teicāt, ir vajadzīgs vienprātīgs lēmums padomē, kas, nu, pēc pāris dienām jau būs tomēr 28 dalību valstis. Paldies! Paldies par šiem komentāriem, saka priekšsādātājs. Nu, tad uzklausīsim tagad komisijas pārstāvi un pēc tam referents. Lūdzu, Zīfenkungs, paldies! Labrīt visiem! Komisijas vārdā gribu teikt paldies īrijas prezidentūrai par visiem tiem centieniem un darba apjomu, ko viņi ieguldījis darbā pie šī dokumenta. Uh, četras pilnu dienu sanoksmes padomas darba grupās, tas ir daudz vairāk nekā iepriekšējā prezidentūra laikā. Tāpat arī priekšlikumi par virkni jautājumiem tika likt priekšā, kā jau īrijas prezidentūra izklāstīja. Ļaujiet man pievērsties kaut vai vienam no teviem, ko mēs varbūt uzskatām par to svarīgāko solus priekšu, respektīvi. Tas ir tas, ka pirmo reizi mums ir visaptvaroša definīcija vārdam pieeja un ko mēs saprotam ar šo pieeju. Uh, Turklāt skaidru un gaišu tas tiek nodalīts arī no tā, kam būtu tiesības saņemt eh, izglītību un eh, sociālo nodrošinājumu. Tas ir svarīgi, tāpēc, ka tiek šeit noliekt, eh, aizliegt jau kāda veida diskriminācija un arī jānodrošina godīgi piekļuvi izglītībai. Tas nav, tas ir katrā ziņā pavisam cits aspekts nekā tiesību noteikšana mm, arī attiecībā uz izglītību un sociālās aizsardzības sistēmu, kas, protams, ir Nacionālo dalību valstu kompetence. Neskatoties uz gūto progresu tehniskajā līmenī, tas, protams, nenozīmē, ka politiskā situācija būtu krasi mainījusies. Šobrīd eh, pie, pēdējo piecu gadu laikā komisija ir, eh, kopš tā lik, likus priekšā šo direktīvu, ļoti dažas dalību valstis iebilst pret šo direktīvu pēc principiem, bet joprojām ir dažas, kurām ir eh, šaubas par atsevišķiem noteikumiem, un, kā jūs zināt, tad padomē ir vajadzīga vienprātība, lai šo dokumentu var pieņemt, un kamēr tādas nav, tikmēr dokumentu pieņemt nav iespējams. Un šajā kontekstā mums jāizturas pragmatiski, jābūt uzstājīgiem, jāturpina gūt progresu tehniskā līmenī, un eh, jācenšas dokuments pēc iespējas pietuvināt tā apstiprināmajai eh, versijai tajā brīdī, ja parādītos šā, politiski šāda iespēja. Mēs uzskatām, ka šāda iespēja tomēr ir iespējama. Nezinām, protams, kad tas varētu būt. Komisija pilnībā uzstāja, ka šāds priekšlikums ir vajadzīgs tieši tā, kā tas bija pirms pieciem gadiem. Mēs cieši grasamies sadarboties ar Lietuvas prezidentūru, kas jau šobrīd paziņojas, ka tā pārņems darbu pilnā mērā no īrijas prezidentūras un turpinās diskusijas uz šiem pamatiem. Paldies! Paldies, saka priekšādātājs. Nu tad beidzot referents Romēvis kungs lūdzu. Paldies! Paldies Irijas prezidentūrai un komisijai. Pirmais komentārs, ko vēlos izteikt, ir šāds ne jau atklāšu šeit riteni no jauna, ja teikšu, ka mēs visi esam ārkārtīgi vīlušies un sarūktināti, ka ne, nevirzamies uz priekšu. Ir jau piecu gadu gada diena, kopš šis priekšlikums ticis likts mūsu priekšā, un joprojām diskusijas ir tieši tās pašas, kas pirms pieciem gadiem. Un tas, jāsaka, tiešām mani sarūktina. Un šajā aspektā gribu turklāt arī teikt, cik ārkārtīgi svarīgs ir tas darbs, kas tiks veikts pirmsvēlēšana periodā 2014. gadā, un tas ir pārskatāmības jautājums. Tiešām apbrīnojam, ka katru reizi, kad uh, tauta vaino Eiropas Savienību par kaut ko, nekas darīts netiek. Taču ir pilnīgi skaidrs šajā gadījumā tā nav Eiropas Savienība, kas nevirzās uz priekšu, nē. Tas ir atsevišķas dalībvalstis, dažu dalībvalstu valdības, kas nobloķē šo jautājumu. Un tad jautājums ir šāds. Pārskatāmības vārdā tautai būtu jāzina, būtu publiski jāpasaka, kas ir tās valstis, kas valdības, kas bloķē šo priekšlikumu, kas ir tās, kas padomē šo bloķa, blokādu turpina turēt. Es ļoti labi zinu no iekšējām diskusijām, no privātām sarunām un tā tālāk, e, kur varētu šī, šīs valstis būt. Es zinu par problēmām, kas pastāv, bet es domāju, ka ir pilnīgi satraucoši tas, ka ir tik ārkārtīgi grūti saukt lietas īstajos vārdos, šos bloķētājus saukt vārdā, padarīt šīs debats par publiskām debatēm. Tas pirmais komentārs. Otrakārt. Tikpat pārsteidzoši man šķiet, ka visi šie tehniskie aspekti ir tik grūti risināmi. Ja tāpat laikā valstis, kas nobloķē šos jautājumus, tāpat laikā savos iekšējos uh, vietējos nacionālos tiesību aktos jau ir iestrādājuši šāda veida direktīvas eh, pamatprincipus. Tāpēc nav nekāda reāla tehniska me, problēma šeit, nekādu satraukumu. Kāpēc, lai priekšlikumu nevarētu gadu no gada pieņemt? Gribu turklāt arī teikt, ka tas ir ārkārtīgi pārsteidzoši arī no sabiedrības viedokļa. No vienas puses ir tik ārkārtīgi vienkārši uh, pateikt kaut kādas lietas naktas sanāksmēs, diez viņas viņu par kaut kādām politiskām domām, bet par tehniskiem aspektiem progresa nav. Šīs it kā tehniskās problēmas, manuprāt, ir ļoti viegli atrisināmas, ja tikai parādīt tiktu kaut neliela politiskā griba. To mēs arī prasām. Un tas ir arī tas, ko gaidām no prezidentūras. Trešais komentārs. Es negribu vainot šeit kādu prezidentūru. Nē, man ir bijusi iespēja sadarboties ar vairākām prezidentūrām pie šī dokumenta, un dažas ir bijušas atsaucīgākas, citas mazāk atsaucīgas, bet tomēr jāatzīst, ka tie ir personīgā līmenī. Strādājot ar atbildīgiem par šo dokumentu, man bija ļoti labi kontakti ar visiem. Vienīgais, kas man šķiet tomēr nedaudz uh, skumji ir tas, ka man kā referentam no Eiropas parlamentam netika izteikts uzaicinājums piedalīties tajās diskusijās, kas norisinās padomē. Būt, nevarēja būt daļa no procesa. Jāsaka, man nav izdevies izkarot uh, savu, to, ka mani aicina. Turklāt dažas prezentūras šeit ir bijušas labvēlīgākas, bet ar padomu strādāt šai ziņā ir ļoti grūti. Es domāju, ka vajadzētu būt tādam noteikumam, ka parlaments tiek diskusijās iekļauts. Tas taču palīdzētu beigu beigās šo procesu novest pie gala, vai ne tā, tajā brīdī, kad parādītos politiski iespēja pieņemt lēmumu. Nu, nezinu, vai tas būšu vairs es, Vai mums izdosies šī mandāta laikā darbu pabeigt? Varbūt būs kāds cits referents, bet lai kurš tas arī nebūtu, es domāju, svarīgi viņu padarīt par daļu no šī procesa. Nu, vēl ceturtais komentārs. Visa šī procesa laikā, jāsaka, es sapratu, ka pastāv risks, ka direktori varētu sadalīties divās daļās. Mēs jūtām, jā, ka ir tādas nostājas, kas vēlas šo direktīvu sašķelt nu, kaut kāda viena veida diskriminācija un tad otra veida diskriminācija. Es uzskatu, tas ir bīstami. Un esmu pret to. Butenberga ziņojumā mēs skaidru un gaišu pateicām, ka tas nav pieņemami un es palieku pie šīs nostājas un uzstāju, ka tajā brīdī, kad runājam par diskrimināciju dažādu iemeslu dēļ, nedrīkstam šeit šos iemeslus sadalīt. Būtu ļoti bīstam to darīt, nu kaut vai tikai tāpēc, ka, lūk, mēs vēlamies izpirkt vienai otrai valdībai. Nē, to nedrīkstam darīt. Šāds izējas punkts, manuprāt, ir pilnīgi ārpus jebkuras diskusijas. Nē, parlaments uz to uzstās nu, tāds reāls risks varbūt nepastāv, bet gribu uz to uzstāt, ka visām šīm dažādajiem diskriminācijas veidiem jāpaliek šeit vienkopus, vienā direktīvā. Runāsim skaidru valodu. Eiropas Savienībā vienlīdzība pastāv tikai darba vietā, bet tas, ko es nesaprotu, ir tas, ka kāpēc mēs nevarētu paplašināt šo vienlīdzību uz visām ikdienas dzīves jomām kad cenšamies šo jautājumu paskaidrot attiecīgajām interesētajām iedzīvotāju grupām, ir ļoti grūti dot skaidrojumu, panākt, lai viņi saprotu, kāpēc šāda veida vienkārša nepieciešamība netiek īstenot. Kāpēc tas nav vēl izdarīts? Un visbeidzot, mans pavisam pēdējais komentārs - demokrātija. Eiropas parlaments ir lūdzis vismaz 12 reižu jau, 12 reižu pieprasījis, Mēs, kā vēlēt pārstāvjiem, 12 reizes esam pieprasījuši padomēji atbloķēt šo jautājumu. Vai tiešām ar to nepietiek? Tā ir politiskā griba šo virz, jautājumu virzīt uz priekšu. Un es vienkārši nevaru nekādā veidā pamatot uh, šo pastāvošo situāciju iedzīvotāju priekšā. Uh, Tas taču ir pret Eiropas parlamenta gribu. Mēs 12 reizes esam teikuši padomē, ka vēlamies, lai beidzot tiktu kaut, veikt kādu virzību uz priekšu. Es zinu, ka ir kaut kāds noteikts izšķirīgs datums, jā. Vācijas vēlēšanas, es zinu turklāt, ka Vācijas valdība nebūtu, nav vienīgā, kas liek spieķus eh, šeit riteņos mūsu darbam. Es sākotnēji biju ļoti optimistisks attiecībā uz iepriekšējām prezidentūram, un es joprojām tiešām gribētu cerēt, ka arī nākamā prezidentūra varēs kaut ko panākt. Un tad, kad Vācijā būs jauna valdība, varbūt tas būs, tā varbūt tā būs joma, kas tiks tomēr skatīt, nezinu. Tiešām gribētos tā cerēt. Bet tomēr, tomēr gribu visiem mums atgādināt, ka ja tas tā nebūs, tad tādā gadījumā būs ārkārtīgi grūti doties uz vēlēšanu kampaņu un teikt viņiem, Saprotiet, nu, mēs, jūs tautas pārstāvi, neesam varējuši neko panākt pie šāda svarīga dokumenta. Svarīga ikdienas dzīves aspekta, kas taču ir vienlīdzība visos līmeņos Eiropas Savienībā. Nu, lūk. Un visbeidzot, gribu tikai vēlreiz apliecināt, ka mēs vēlamies dokumentu pieņemt pēc iespējas ātrāk, vēlamies, lai parlaments ir daļa no diskusiju procesa, un uh, gribu teikt, ka visas tehniski rakstura grūtības vajadzētu nokārtot. Uh, bet, lai to savukārt darītu, mums ir vajadzīgas atvērtas diskusijas, atvērtas debatas un jārod pareizie risinājumi atsevišķiem jautājumiem. Atzīstu, ka problēmas, protams, pastāv, bet risinājumi arī ir pastāv. Bet to nevaram darīt aizslēgtām durvīm. ar nu, tādu negribību, kā līdz šim izrādījis padomu. Paldies. Kašman kungs, jūs vēlaties izteikties, lūdzu. And, uh, I... Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju teikt, ka esmu strādājis ar transseksuāļu jautājumiem un LGBT jautājumiem jau ilgi, un jāsaka, ka pašreizējā pozīcija un nostāja vienkārši nožēlojama. Un es tiešām gribu pateikties īrijas prezidentūrai par to, ka viņi tiešām ir mēģinājuši virzīt uz priekšu šo dosjē. Yeah kad biju Dublinā tikai pagājušajā piekdienā, un tiešām ir panāks milzīgs progress, un arī minoritāšu pacēlums eh, īrijā, neskatoties to, ka ekonomika cieš eh, milzīgu spiedienu krīzes rezultātā. Tātad, lūk, ko tik visu nevar izdarīt, pateicoties politiskajai gribai, bet, jāsaka, politiskās gribas trūkst, un Vācija faktiski problēmu ir atrisinājusi tehniskā līmenī. Vācija uh, eh, bloķēšanu veids padomas līmenī. Tā kā ir 27 dalībvalstis, dažas slēpjas aiz Vācijas muguras, un ir ļoti žēl, ka apvienotā karaliste, kura līdz uh, koalīcijas valdības uh, izveidošanai uh, nešaubīgi nediskrimināciju aizstāvēja. Un šobrīd pol, mēs redzam, ka liberālā koalīcija arī veids bloķēšanu padomē. Tā kā ir reāls demokrātisks process, un mums ir vajadzīgs panākt, lai padome apspriestu ne tikai uh, vals, uh, balsotu, bet lai viņi tiešām apspriest publiski un uh, lai viņi nēst atbildību savu pilsoņu Eiropas pilsoņu priekšā, īpaši tik ļoti svarīgā jautājumā, jo Eiropa nav ekonomikas modelis. Tā tika būvēta uz otrā pasaules kara pelniem un mācībām, un tādēļ ir fundamentālas vērtības, ka neviena cita tiesības nav uh, pārkāpjamas, lai uh, nodrošinātu kāda cita tiesības. Un šeit ir, uh, mēs esam uzņēmušies šo visvājāk aizstāvēšanas principu. Nu, protams, ka nebūs jau tā, ka Eiropas līderis skrieš uz, skries uz padomas sanāksmēm un aizstāvēs šīs Eiropas vērtības. Nē, nē, uh, ministri ierod savām slepenajām sanāksmēm un neko īsti nesaka un apsūdz citus. Bet Eiropas Savienība gal galā tiks vērtēta pēc to vērtībām, pēc tās vērtībām. Un ja padome sadalīs šīs uh, direktīvas un izveidos apspiešanas hierarhiju vai apspiežamo hierarhiju, un jāsaka, ka diemžēl Barozo un viņa komanda mēģināja saglabāt šo, saglabāt šo veco konservatīvo pieeju, Uh, un mēģināja paveikt šo sadalīšanu, un mēs sacījām, ka mēs neļausim šīs te neaizsargātās minoritātes sadalīt un izspēlēt vienu pret otru. Tas ir saistīts ar reliģiju, ar ticību, ar seksuālo orientāciju. Jautājumi, uh, kas ir svarīgākie mūsu pilsoņiem, Kolēģi zina, ka esmu diezgan emocionāls attiecībā uz šo jautājumu. Te nāk ārā manas, teiksim, ģenētiskais mantojums, īriskais un spāniskais. Un, ja mēs tiešām vēlamies sadalīt šīs direktīvas, mēs neksim šajos ekonomiskajos apstākļos faktiski situācija ir tāda, katrā valstī cenšas atrast eh, kādu grēkāzi, uz ko novelt visu vainu par esošiem apstākļiem, un eh, visāda veida fobijas praktiski šajā laikā tikai pastiprinās. 17. maijā Hāgā pamatiesība aģentūra publicēja savu ziņojumu par homofobiju un transfobiju Eiropas Savienībā. Un es aicinātu jūs palasīt šo patiešām atbaidošo ziņojumu. 900 tūkstoši cilvēki ir iesnieguši savas atsauksmes tiešsaistes režīmā arī Krievu valodā, un pastieties uz Amsterdamu vai Parīzi, uz cilvēkiem. Cilvēkiem uzbrūk, brutāli ar viņiem izrīkojas tādēļ, ka pašlaik ir pieaugusi agresīva diskriminācija, tādēļ, ka labās valdības neko nedara, un tās valdības Un ir arī citas valdības, kuras vēlas, lai citi neko nedarītu, panāks savu. Un ja mēs klusēsim, tad mēs atbalstīsim notiekošo. Jūs valsts to ir pieredzējis, pilsoņu kara laikā priekšsēdētāji Eiropa to pieredzēja laikā no 38. līdz 55. gadam. Paldies! Paldies, Kašman kungs! Esmu atzīmē, eh, ievērojis kā dažiem ir ārkārtīgi labas oratoru spējas. Bet ņemot vērā laiku, mūsu sanāksme ir plānot līdz 12.30, un mums ir vēl viens svarīgs punkts, un tas ir Frontex jautājums. Uh, es liktu priekšā jūs aprobežoties ar īsu runas laiku, Ernstas kundze Jums vārds. Paldies. Nu jā, jāsaka, ka es varbūt. gribētu atzīt, ka ir tāda situācija, kad cilvēki īpaši varbūt neinteresējas par uh, Eh, kaut kādu tiesību pastiprināšanu noteiktām grupām. Daudz cilvēku vairāk interesējas par to, ko viņi var saņemt eh, no Eiropas Savienības, un netik daudz par to, ko viņi varētu Eiropas Savienībai dot. Ja mēs tērējam tik daudz laika velkot garumā šāda veida direktīvu, nu tad eh, tas, protams, ir ļoti slikti. Gal galā tuvojas vēlēšanu kampaņa eh, šogad un nākošgad. Mums, protams, būs jāparāda, kur tad ir slēpšās problēmas. Federālā konstitucionālā tiesa Vācijā ir nāk, nāk klajā ar saviem nolēmumiem, par Uh, līdztiesību, par dažāda veida laulībām, partnerattiecībām un pamazām, pamazām arī Vācijā lietas attīstās, bet Eiropas līmenī, diemžēl, Vācijas rīcība ir kontraproduktīva. Un vēlēšana kampaņas laikā tiešām būtu jāparāda, uh, kādu tad lomu spēlē Vācija šajā jautājumā Eiropas Savienības līmenī. Un tas ir skandalozi. Piemēram, zināt, ka simtiem tūkstoši cilvēku protestēja Francijā pret uh, geju laulību atzīšanu, uh, Polijā uh, praidu dalībnieku cilvēkus, eh, pret viņiem izturas vārdarbīgi un homoseksuāls personas tiek piekauts Ungārijā un tā tālāk un tā tālāk. Un tas ir skandāls. Un ja mēs eh, šajā val, eh, parlamentā neko nedarīsim, mums par to jānokaunas. Paldies! Padomi īrijas prezidentūra, lūdzu, vai jūs vēlaties atbildēt uz Libe komitejas eh, deputātu komentāriem. Of... Nu, nevaru nepiekrist daudz kam no tā, kas tika teikts. Es tikai varu atkārtot to, ka direktīva prasa vienprātīgu balsojumu, un pašlaik eh, tas eh, šāds vienotības panākšana ne, iespēja nepastāv, un ir arī politiskas grūtības, ir jāturpina strādāt pie šī jautājuma, runājot pie direktīva, par direktīvas sadalīšanu. Var jau būt, ka notiek kaut kas tāds, par ko es nezinu, taču mm, mūsu prezidentūras laikā netika apspriest šāda iespēja veidot kaut kādu diskriminācijas hierarhiju, un īpaši attiecībā uz sociālo drošību un izglītību lai nodrošinātu to, ka mēs pareizi esam apvēruši Eiropas līmeņa lomu, eh, nepārkāpjot ES kompetences robežas. Un mūsu prezidentūras laikā jautājums par direktīvas iespējas sadalīšanu un veidojot diskriminācijas hierarhiju vispār nepacēlās. Tālāk bija tehniskas grūtības ar tekstu, un, protams, ir vēl jāveic zināms darbs, pirms būs iespējams uh, nodot tekstu ministriem politiskā lēmuma pieņemšanai, par ko es runāju, un mēs esam te pavirzījušies ļoti labi uz priekšu, un arī komisija tā uzskata, bet uh, mums vēl stāv priekšā darbs. Uh, eh, Roedas kungs vai vēlētos vēl ko teikt noslēgumā? Nē, paldies. Labi, tad ejam tālāk uz pēdējo darba kārtības punktu, un tas ir par Frontex un Eiropas uh, pamattiesību aģentūras darbu. Tātad Eiropas aģentūra operatīvās sadarbības uh, vadībai pie Eiropas Savienības dalību valstu ārējām robežām. Jāsaka, Frontex mandāts tika pārskatīts 11. gadā Un parlaments pastāvēs to, ka pamatiesības ir jāņem prātā, un tika nolēmts, ka tiks izveidots īpašs āmats pamattiesību virsnieks vai nu, ņemot vērā sadarbību, tātad ņemot vērā sadarbību starp Eiropas Savienības aģentūrām, uh, Un tagad Madama Arnais ir pie mums. Viņa ir šī te Fundamental Rights Officer. Un konsultatīvais fórums, uh, kuru pārstāv Keslera kungs. Tātad viņi pārstāv fórumu, kas sāk darboties 2012. gadā, un mēs esam uzaicinājuši uh, viņu pārstāvā pastāstītu mums par uh, darbību. Došu laiku vārdu vispirms ar Naiskundzei, kas stāstīs par pamatiesību jautājumiem, un pēc tam uh, eh, Kesler un Silvestrī kungi. Okay, thank you very much, Mr. Chairman. Good morning. Paldies, labrīt. Tas ir eh, tiešām liels gods vērsties pie jums šodien. Šis ielūgums uzstāties un runāt par eh, migrantu tiesībām pie ārēmējas robežām. Es saprotu, ka tas ir jums ļoti svarīgs jautājums. Es arī tam piekrītu, jo uzskatu, ka nav nekādas pretrunu starp eh, robežu kontrolas un cilvēktiesību nodrošināšanu Eiropā vai kur kaut kur citur pārstāv konsultīvo uh, fórumu. Un Frontex re, grozītā regula mm, ir piešķīrusi Frontexam uh, pilnvērts darboties arī cilvēktiesību jomā. Un es ceru, ka mēs, uh, es varēšu jums nodemonstrēt, kā mēs papildinām viens otru praksē. Tātad konsultīvais fórums tika izveidots Vīnē 2012. gadā, tātad tas pastāv ļoti neilgu laiku, tas ir bijis intensīvs darba periods un vēlētos pastāstīt par saviem sākotnējiem iespējiem par šo darbu un par to, cik tālu esam tikuši. Galvenais mērķis manai darbībai ir nodrošināt adekvātu aizsardzību uh, visās Frontex veiktajās darbībās. Uh, un līdz ar to ir jāveic novērojumi pilotprojektos un kopējās operācijās, ko koordinē Frontex, eh, lai varētu veidot eh, efektīvu mehānismu par to, kā tiek ziņots regulāri par cilvēktiesību ievērošanu Frontex darbībās un eh, veicot nepieciešamās korektīvās darbības dažādu incidentu gadījumā, kas varētu rasties šādās operācijās. Protams, eh, es atbildu par visiem ar cilvēktiesībām saistītiem jautājumiem aģentūrā. Eh, Frontex darbībai, protams, ir jāatbilst eh, pamatiesību hartai, starptautiskajiem tiesību aktiem, starptautisko tiesību, cilvēktiesību, celtautiskiem cilvēktiesību principiem. Uh, Un jāsako, lai visi šie tiesību akti tiktu uh, efektīvi ievēroti. Stratēģija tika izveidota jau 2011. gadā un rāda pamatu manam darbam e, radot iespēju izvē, izvērtēt situāciju ar uh, cilvēku tiesībām, kā arī sakot tam, kā notiek uh, dalībnieku apmācība dažādi drošības pasākumi arvien vairāk tiek iestrādāti operatīvajos plānos. Es esmu ierosinājusi skaidrākas vadlīnijas attiecībā uz pienākumu ziņot par iespējamiem pārkāpumiem pirms dažādu darbību veikšanas un nodrošināt uh, arī glābšanas un meklēšanas operāciju gaitā šīs cilvēktiesība aizsardzības stratēģijas ievērošanu. Svarīgi ir veidot arī efektīvu uh, eh, monitoringa sistēmu darbam ar sūdzībām Es pati neesmu uh, monitoringa sistēma, esmu tikai instruments šajā sistēmā. Mēs iekšēji pārstrādājam mūsu struktūras un procedūras tur, kur tas ir nepieciešams, lai izveidot atbilstošu struktūru. Monitoringa mehānisms balsojas, balstās uz reģistrācijas sistēmu, kas ir iekļauta sākotnējos plānos. Frontex ir pieņems arī rīcības kodeksu visiem koordinēto operāciju dalībniekiem attiecībā uz cilvēku tiesību ievērošanu un uh, starptautisko saistību ievērošanu. Uh, kā arī skaidru pienākumu par to, ka ir jāziņo par jebkādiem šo normu pārkāpumiem. Un tad, kad mēs saņēmām šādu ziņojumus, tad ir izveidot iekšē procedūra, lai risinātu vai, vai atbildētu uz šīm te sūdzībām ir process, analīzes process, un es varu piedāvāt pasākums, korektīvs pasākums šādu incidentu gadījumā. Un tad tiek pieņemts lēmums rīkoties Tā kā operāciju un uh, dažādu operāciju laikā tad ir pienākums ziņot par pārkāpumiem un man ir jāiesaka pēc tam korektīvās darbības. Apmācībās eh, Frontex eh, locekļiem, kurās piedalās ne tikai Frontex dalībnieki, darbinieki, bet arī miesas sargu grupas arī saņem informāciju par cilvēktiesību jautājumiem, pirms viņi tiek izvietoti savas operāciju vietās. Ir arī apmācības eh, robeža apsardzes darbiniekiem. Eh, man loma apmācībās, zināmā mērā, ierobežota. Es tik daudz viena nevaru izdarīt, bet eh, cenšos nodrošināt, ka vajadzības, kuras es novēroju operāciju laikā, tiek risinātas un saņem attiecīgu atbildi apmācību laikā. Uzdevumi ir ļoti plaši, prasa visu manu kapacitāti, bet eh, es, augst, es pozitīvi vērtēju to, ka izveidojot manu posteni, tika izveidots arī konsultīvais fórums. Eh, viss eh, sarežģītāk kāds ir jūras operācijas, jo tur ir ļoti bīstami apstākļi migrantiem, kas eh, apšaubāmas kvalitātes peldrīkos mēģina nokļūt Eiropas Savienībā. Un mēs finalizējam jaunu rīcības kodeksu par uh, kopējām atgriešanas operācijām, kurās arī ir jāievēro visaugstākie drošības standarti. Uh, Un pateicoties un sadarbībā ar konsultatīvo fórumu, mēs pie tā turpinām strādāt. Nu, un kopsavilkumā var teikt, ka monitoringa sistēma ir ieviesta efektīvā veidā un sniedz uh, saulēcīgu informāciju, lai ļautu veikt attiecīgus korektīvus pasākumus, uh, ļauj veidot labākas procedūras, lai nodrošinātu adekvātu uh, apiešanos ar cilvēkiem, kas šķērso Eiropas robežas un uh, tiek uzlabota apmācība un informētība par uh, cilvēktiesību aizsardzības jautājumiem, uh, migrantiem, īpaši nepilngadīgajiem un bērniem. Un īsumā Frontex uh, palielina savu iekšējo kapacitāti, lai atbilstošāk risinātu cilvēktiesību jautājumus vienlaikus veicot Eiropas Savienības ārējo robežu aizsardzības uzraudzību. Un tādēļ viņi var vienmēr paļauties uz uh, manu atbalstu un konsultatīvā forma atbalstu, kā arī citu es aģentūru palīdzību. Es zinu, ka arī starptautiskas cilvēktiesība organizācijas, es pazīstu tās organizācijas, kas darbojas šajā jomā, uh, Un, protams, esmu ar mieru uzklausīt arī jūsu rekomendācijas par migrantu situācijas uzlabošanu un Frontex rīcību šajā svarīgajā kontekstā. Tas, protams, ir mūsu pienākums. Paldies! Uh, uzklausīsim līdz priekšsādātājus konsultīvajā formā. Sāksim ar uh, Silvestrī kungu. Lūdzu! Labrīt, cienījamie Lībe eh, komitejas locekļi, cienījamies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Man ir liels eh, gods eh, būt jūsu vidū šodien šeit un vēstīt par to, kā strādā konsultīvais fórums. Pirms dod vārdu Keslera kungam, vēlos trīs lietas teikt par šo konsultīvo fórumu No starpaģentūru tiesība aspekta šis konsultīvais fórums ir būtisks instruments pamattiesību nostiprināšanai ne tieši Frontex kontekstā, bet uz ārējām robežām vispār. Konsultīvais fórums eh, ir gal galā izveidots, lai atbalstītu ne tikai Frontexu, bet arī Frontexa valdi. Un Frontexa valde gal galā darbojas uh, vecākās robežsardzes dienestu amatpersonas no Eiropas Savienības valstīm. Tātad tas ir tikai viens instruments, ehm, bet ļoti nozīmīgs. Otram kārtām vēlētos īsumā atzīmēt to, ka situācija uz ārējām robežām joprojām ir prioritāra eh, formam, un eh, man kā līdzpriekšstādātājiem Eh, mums bija tas eh, gods eh, tātad stādīt priekšā mūsu ziņojumu par situāciju uz jūras robežām. Nesen esam izdevuši kopā ar Eiropas cilvēktiesību tiesu rokas grāmatu par es tiesībām robežu apsardzības patvērumu un migrācijas jautājumos. To prezentējam Eiropas cilvēktiesību tiesā Strasbūrā kopā ar Frontexu. Un, visbeidzot, līdzās konsultīvā fóruma funkcijai FRA arī divpusēji atbalsta Frontexu fundamentālo tiesību jautājumos. Un trešām kārtām mēs eh, šo te konstruktīvo elementu saskatām, kāds piemīt konsultīvajam fórumam. Šis fórums ir eh, tā iespēja tām struktūram, kas parasti nepiedalās robežu apsardzībā, uh, var līdzdalīt ar Frontexu savu zināšanu, savu pieredzi, savu labo praksi, tā lai Frontex e, spētu mainīties laikiem līdzi un strādāt labāk. Un e, to mēs tātad varam teikt par fundamentālo tiesību aģentūru, kur būtiski nodarē pilsoniskās sabiedrības pienesums mm, mūsu šaurajā specifiskajā lauciņā. Tā kā uh, No fundamentālo tiesību perspektīvas raugoties, domāju, ka konsultīvais fórums ir eh, labs instruments, labs solis pareizā virzienā, ko iespējams eh, varētu arī pārņemt valstis eh, savā nacionālajā praksē. Un tagad došu vārdu Stefanam, lai viņš pastāst par to, kas tiek darīts un kas tiks darīts nākotnē. Paldies, priekšsēdētāji! Dāmas un kungi, paldies, ka uzaicinājāt mūsu līdzpriekšstādātājus šajā sanāksmē, mums eh, šis eh, uzaicinājums ir nepārprotams libes eh, vēstījums par to, ka jūs joprojām esat ieinteresēti migrantu tiesību aizsardzībā uz mūsu ārējām robežām un esat ieinteresēti risinājuma rašanā esošajām problēmām un sarežģījumiem. Es komitejas sekretariātam esmu iesniedzis diskusiju dokumentus, uh, Nevēlos iedziļināties detaļās, paši varēsiet visu izlasīt. Vēlos pasvītrot eh, pāris eh, lietas. Pirmkārtām, šis eh, fórums ir jūsu pašu gal galā aizsākts un veidots 11. gadā grozot Frontex regulu, jūs piedāvājat jaunu pāntu, kurš tad ir tiesiskais pamats mūsu darbībai. Mēs Esam līdz ar to spējuši naklajā rekomendācijām Frontexam par to, kā strādāt labāk, eh, plānot strateģiskāk. Un šobrīd konsultīvais fórums apvieno uh, divas aģentūras, uh, FRA un EASO, un uh, starptautiskas nevalstiskas organizācijas un pilsoniskās sabiedrības dažādas apvienības. 13. gadā mēs uh, pievēršamies četriem galvenajiem jautājumiem Pirmām kārtām mēs izstrādājam uh, rekomendācijas uh, par rīcības kodeksu struktūrām, kas iesaistītas uh, atgriešanas operācijās. Tāpat arī esam izstrādājuši rekomendācijas par to, kā būtu nodrošinām tiesība aizsardzību patvērumu meklētājiem. Un trešām kārtām esam izteikušies arī pār apmācības uh, procesu, mācību materiāliem, uh, robežsargiem. Un visbeidzot, esam izteikušies pār situāciju tranzītu valstīs uh, un komentējuši Frontex sagatavoto riska analīzi. Visi fóruma locekļi ļoti labi apzinās to, ka ne mēs, ne pamatiesību dienesti eh, tātad eh, saprot un no, norāda arī uz tādām struktūrāls dabas eh, problēmām un uzdevumiem Frontex darbībā, bet mūsu darbībā ir tikai konsultatīva daba, mēs, mūsu lēmumi un mūsu atzinumi nav saistoši, Un eh, šeit eh, tā tad ir būtiskā Frontex un eh, valstu attiecīgo dienestu labā griba. Mēs nevaram arī ar savu darbību aizstāt vai aizvietot Eiropas parlamenta funkcijas, pāraudzības funkcijas. Domājot par migrantu cilvēktiesībām, šie jautājumi vairākos kontekstos ir aktualizēti. ANO īpašais referents migrantu tiesību jautājumos nesen ir atzinis, citai, Eiropas Savienības līmeņa standartu izstrādi to starp eh, migrācijas eh, pārvaldības eh, jomā vēl nav tātad pa, mm, papildināta ar attiecīgu darbību no dalībvalstu puses, un arī Eiropas padomi ir pieņēmusi rezolūciju par migrantu situāciju uz mūsu ārējām robežām un paudus vairākas konkrētas rekomendācijas. Viena no tām uh, aicina Um, nodrošināt uh, lielāku demokrātiju Frontexa procesos, nodrošinot to, ka uh, pamatiesību darbinieks uh, cita starpā tieši atskaitās Eiropas parlamentam. Nu, padomājiet par to. Eiropas tiesības sargs arī dzēn ir izstrādājis vairākas rekomendācijas Frontexam par tieši, kas garantē tieši cilvēktiesību ievērošanu uz ārējām robežām. Un kas jau tika pieminēts, nesen tātad uh, minētais ziņojums par apdraudējumiem, kād, ar kādiem saskars migranti uz mūsu ārējām robežām. Visi šie ziņojumi norāda uz to, ka Frontexa loma un funkcija ir attīstīsies, un tā jau sen vairs nav vienkārši un tīri tāda koordinējoša funkcija. Uh, šīs aģentūras pienākums, kas iz, ir ievērot Eiropas un starptautiskās cilvēktiesības, un tā ir apzinīgi jāstrādā, lai nepieļautu cilvēktiesību pārkāpšanu, un lai tas eh, nematerializētos. Aģentūrai ir pilnvars eh, iejaukties eh, kopējo at, atpakaļ atgriešanas operāciju norisē, lai nepieļautu cilvēktiesību pārkāpumus un aģentūrai tagad ir tiesības liekt eh, finansējumu atsevišķu operāciju īstenošanai. Tomēr nav joprojām skaidru kritēriju šo tiesību īstenošanai. Un šeit tāpat arī nav atrunāta skaidra šī te vadības hierarhija. Ir skaidrs, eh, ka visām, visām iesaistītajām pusēm struktūrām ir jārespektē cilvēktiesības, pamatiesības, bet uh, nav tāda rāmja, nav tādas struktūras, kas garantētu uh, šo te cilvēktiesību tādu organizētu ievērošanu un izpildi. Trūkst joprojām tāda vienota sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas mehānisma. Šādu mehānismu šobrīd ir daudz, kas darbojas atbilstoši vienas vai otras vai trešās valsts uh, likumam aizturēšanas ilgumi, dažādi šie termiņi atšķirs. Un tas nav adekvāts mehānisms. Efektīva sūdzību izskatīšana joprojām eh, daudzos gadījumos paliek sapnis. Tieši tāpēc konsultīvā forma ieskatā pilnīgi noteikti eh, parlamentam un tīpaši jūsu komitejai nāktos eh, pievērsties šai situācijai uz ēs ārējām robežām un gādāt par to, lai tiek izstrādāti standarti, procedūra apraksts, tā lai tiktu garantētas migrantu cilvēktiesība, migr garantēta migrantu cilvēktiesība aizsardzība. Un kā jau kolēģi norādīja pirms pāris minūtēm, uh, mūsu Eiropas Savienību, mūsu Eiropas Savienības institūcijas vērtēs pēc mūsu darbiem Līdzinājā praksa, līdzinājā bezdarbība ir nepiedodama un nodara mums, mūsu prestižam, mūsu uzticamībai lielu kaitējumu. Un mūsu attiecības ar atsevišķām trešajām valstīm, tranzīta valstīm ir ļoti sliktā līmenī. Piemēram, mūsu sadarbība ar Maroku. Eh, Spānijas eh, atbildīgie dienesti robežsardze cieši sadarbojas ar Maroku, mēģinot atturēt eh, migrantu viļņus no nonākšanas Eiropā. Un, nu, redziet, es pieminu Spānijas robežsardzi kā piemēru, bet kur tad Eiropas līmenis? Es tik tiešām paļaujos uz jums, komiteja Lība un Eiropas parlamentu kopumā, ka jūs aktīvi darbosieties šo jautājumu risināšanā. Paldies līdz priekšsādātājiem. E, nu, uzklausīsim mūsu komitejas locekļus, kas ir izrādījuši vēlmi, ko teikt šajā sarunā. Papa Nikolo kungs. Šeit ir e, pagaidām pieteikušies jau seši e, klātsošie, kas vēlas izteikties. Iespējams, būs vēl kāds, tā kā nu, lūdzu, izsakieties kodolīgi jo mūsu rīcībā ir tikai pusstunda. Jā, eh, tik tiešām vēlos eh, teikt paldies eh, mūsu viesiem, paldies par stāstīto, paldies par paveikto. Tik tiešām mūsu priekšā ir vērā ņemams uzdevums, izaicinājums, un par šiem jautājumiem bieži vien runājam Un uzdevums nav viegls. Pirmkārtām ir simtprocentīgi jāievēro, jāgarantē eh, trešvalstnieku cilvēktiesības uz mūsu ārējām robežām, bet no otras puses mums ir jādomā par drošību uz mūsu robežām, uz mūsu rob uz eh, drošību mūsu teritorijā. Un mm, palasot atsevišķu ziņojumus, ir skaidrs, ka uz ārējās robežas joprojām ir robi, eh, kas tiek ļaunprātīgi izmantoti, tā kā, nu, kā atrast īsto līdzsvaru kā uzlabot situāciju, ko darīt. Un eh, mans pirmais jautājums eh, ir par eh, tātad robežu sārgu apmācību. Jūs minējāt, ka jums nav kompetences, nav pilnvaru kaut kā piedalīties, vadīt šo mm, apmācības procesu. Un robežsargi, kas piedalās Frontex operācijās, nāk un iet, un uzskatu, ka mums vajadzētu būt tādam pastāvīgam, ilglaicīgam uh, kaut kādam mācību procesam ar Frontexa līdzdalību. Un, nu, kā to panākt? Schengens robežu kodeksu kaut kā tehniski grozot, uh, at, ar, tātad iekļaujot tur atrunu par pamatiesībām un cilvēktiesībām. Un kamēr tas droši vien netiks izdarīts, Eh, uzlabojumi izpaliks. Un ir eh, skumji dzirdēt, ka viens otrs atzīmē, ka eh, tā nav mūsu prioritāte. Un līdz ar to rodas jautājums, kā uzlabot robežsarga apmācības procesa uzlabošanos, kā izmantot jūsu pieredzi, jūsu ieteikumus, jūsu priekšlikumus tā, lai mm, šeit būtu vērojami uzlabojumi. Otrām kārtām, vai jums ir kas sakāms par uh, pamatiesību ievērošanu uh, mūsu robežas otrā pusē, trešajās valstīs. Es zinu, ka Frontex ir eh, centies panākt kādus nolīgumus, noslēgt nolīgumus ar trešajām valstīm, lai tiktu uz stabilu pamata likt uh, eh, ciešāku sadarbību ar trešajām valstīm, um, pamatiesību ievērošanā, citu jautājumu sakārtošanā. Cik tālu jūs eh, ko varat eh, šādā ziņā darīt, vai jūs varētu ko vairāk vēstīt par to, kas notiek ar migrantiem eh, līdz viņi, pirms viņi sasniedz mūsu ārējās robežas, kas notiek ar no šiem bandītiem, kas, kas viņus nogādā līdz ārējai robežai, kā šeit strādāt efektīvāk, apturot migrantu plūsmu vēl pirms tā sasniedz mūsu ārējās robežas. Un visbeidzot, kas nebūtu nav mazsvarīgi, kā mm, tad ir iespējams vispār aprakstīt eh, šo te situāciju divus, trīs gadus pēc tam, kad esam, kad uz, esam uzsākuši šo sarunu par pamatiesībām. Jūs kā speciālisti tātad dalāties savos ieskatos, um, bet ir arī citas struktūras. ANO jūs pieminējāt. Eiropas padomas rezolūcija. Kā jūs vērtējumā izskatās? Ir kaut kas gājis uz labo pusi vai nepārāk? Pagājuši, ka tātad tika panākts būtisks izrāviens, ir no tāda tiesiskā regulējuma viedokļa situācija ir uzlabojusies, ir izveidot šis fórums. Um, skatāmies, eh, kas nepieciešams, lai tiktu respektēts ikviena cilvēktiesības, un, bet eh, šie cilvēki, šie migranti, nekur nav pazuduši, kaut arī viņu skaits ir ievērojami samazinājies, e, problēma kā tāda vēl nav pilnībā likvidēta. Vai pāris vārdos jūs varētu pateikt, situācija uzlabojas vai nepārāk? Paldies! Paldies, saka Enciju kungs. Pirmām kārtām vēlos teikt. Eh, paldies Ernezas eh, kundzei, Silvestri kungam un Kesslera kungam par darbu, ko viņi dara, lai tiktu ievērot citu starpā arī Romu čigānu cilvēktiesības. Konsultīvais fórums un cilvēktiesību birojs eh, šeit dara ļoti svētīgu darbu, viņiem ir ļoti vērtīga funkcija, pāraudzības funkcija Eh, čigānu un arī citu minoritāšu tiesību ievērošanas pāraudzībā. Un vēlējos jums teikt, ka jūsu darbs tik tiešām tiek novērtēts un mēs jūs turpināsim visos iespējamos veidos atbalstīt arī nākotnē. Mūsu komiteja Alaž eh, nenogurstoši strādā un interesējas par to, lai migrantu eh, pamatiesības tiktu ievērotas. Frontexa pilnvaru lokus pēdējā laikā ir paplašinājies Eh, pieauga Frontex eh, atbildības apjoms un tāpat laikā pieauga arī dažādi riski. Un eh, Frontex tātad kā izskatās kļūst par jaunās robežu kontrolas sistēmas stūrakmeni, tātad Eirosūra stūrakmeni. Un mēs šai sistēmai tātad atvēlam arī vēl jaunas papildu funkcijas, piemēram, uh, glābšanas eh, funkcijas jūrā, tas ir mm, pavisam nesens jaunums, bet kā tas viss praksē notiks, lielā mērā būs atkarīgs no jums. Šis spiediens, pienākumu spiediens, kas gulstās uz eh, Frontex un Frontex darbinieku pleciem, pieaug. Eh, tātad viņiem nākas ievērot vēl jaunas papildu tiesības Uh, un jaunais Schengens izvērtēšanas mehānisms nesen ir apstiprināts, un um, šī te akī ievērošanas izvērtēšanas sistēmā ietvers arī uh, punktu par uh, pamatiesību ievērošanu nākotnē. Par to būs iespējams pārliecināties daudz vienkāršāk, objektīvāk. Un vēl tā arī nesen pieņemtā tiesība aktu pakete, kuras mērķis ir nodrošināt labāku apiešanos ar migrantiem. Un tā kā likumdošanas frontē ir panākts būtisks progress migrantu tiesību nodrošināšanā Eiropā. Un tas viss eh, nozīmē, ka, nu, tā tad izpilde atpaliek no, no šī uzdotā tempa, eh, ka izpilde pieklibo salīdzinot ar to, kas ir uz papīra, un mēs noteikti atbalstīsim jūs eh, centienos šo atpalicību, tā teikt, novērst. Paldies. Jā, eh, tik tiešām laika nav daudz. Kurš tagad izteiksies Vikstrēmas kundze? Lūdzu priekšādātāji no jūsu ziņām, protams, lemt, kādā secībā mēs uzstāsimies. Es katrā ziņā priecāšos runāt tagad. Gījums kundze šķiet ir pēc jums. Bet, nu jā, varbūt divi no vienas grupas pēc kārtas it kā nebūtu tik labi. Jūs strādājat pie šī dokumenta arī, jā, jā, hierarhija ir visur, kur vai ne tā? Lielas paldies par visaptvarošo prezentāciju. Tiešām priecājāmies par to, ņēma vērā visas nianses. Biju ēnu referents strādājuši pie ziņājuma par mandātu Frontexam, un tāpēc man vienmēr ārkārtīgi interesanti dzirdēt, kas tur notiek tagad. Tāpēc ļoti atzinīgi vērtēju arī to, ka varējāt šodien ierasties pie mums, un es domāju, ka mums vajadzētu būt ārkārtīgi lepniem pašiem uz sevi par panākto izveidojot šo konsultatīvo fórumu, atminos, cik liels bija prieks tobrīd kolēģos, uh, manā kolēģi Busudilā, piemēram, kā mēs visus tos darījām un cik laba bija sadarbība un cik priecīgi bijām, kad beidzot mums to izdevās panākt. Šodien skatījām programmu 2013. gadam šim konsultatīvajam fórumam un vērtējam to atzinīgi, Tāpat arī vērtējam atzinīgi viņu sadarbību ar citām organizācijām, tā bija veiksmīga un ļoti labi atspoguļojas arī darba programmā. Īpaši atzinīgi vērtēja iniciatīvu nosūtīt delegācijas no konsultatīvā fóruma kopēju operāciju laikā, lai uzraudzītu situāciju. Bet pirmais jautājums šai kontekstā ir šāds. Vai jūs varat paredzēt līdzīgas delegācijas no jūsu fóruma arī uz kopējām atpakaļ atgriešanas operācijām? Es saprotu, ka jaunā regula, finanšu regula Frontexam ir radījusi zināmas problēmas šajā ziņā, finansējuma jomā, operācijām, un es vienkārši gribētu vaicāt, kā tad tas līdz šim ir ietekmējis jūsu darbu. Un kādas sekas jūsuprāt saistībā ar šo finanšu regulas e, grozījumu varētu būt jūsu darba kvalitā, kvalitātes ziņā? Ja turklāt arī pilnīgi skaidrs, ka visām iesaistītiem pusēm jāievēro pamatiesību harta, tas jādara arī citu instrumentu kontekstā. Un, kā es saprotu, tad ir praktiski varētu rasties problēma ar to, kā pārliecināties, ka šie noteikumi tiek pilnībā ievērot un respektēt. Un tāpēc gribu zināt, kas vajadzētu, ko vēl vajadzētu darīt, lai precizētu procedūras tā, lai kontrola varētu būt efektīva Un turklāt gribu vaicāt, vai ir arī tāds vienkāršāks process sūdzību iesniegšanai un bažu paušanai. Tā kā darba nu pat komitejā tikai esam aizsākoši noteikumiem attiecībā uz ārējo jūras robežu uzraudzību, un pie tā strādā mans kolēģis Koeljo kungs, un es esmu mēnu referente savas politiskās grupas vārdā. Gribēju jums vaicāt, kā jūs, kādu jūs saskatāt jūsu lomu šīs regulas kontekstā? Un kas jūsuprāt būtu šai gadījumā jāsasniedz? Paldies! Nu, un tagad Kellers kundze. Liels paldies! Paldies visiem trim, ka ieradāties pie mums! Mēs tiešām esam ļoti čakli strādājuši pie šiem jautājumiem esam sadarbojušies ar jūsu struktūrām un eh, katrā ziņā tiešām priecamies, ka caur padomu izdevās to visu izbīdīt un Frontex kontekstā var teikt, ka šī komiteja katrā ziņā tiešām ir īpaši apņēmusies jūs atbalstīt, padarīt jūsu darbu par iespējamu arī turpmāk. Turklāt piekrītu, ka mums nevajadzētu jūs pārslogot ar darbu uzdevumiem jo jūs taču nesat atbildīgi par to, ka jums būtu jāaptur nelegālā migrācija, jo jums arī nav jāuzņems atbildība par visu iekšējo diskrimināciju Eiropas Savienībā pret migrantiem. Jūs varat darīt kaut kādas zināmas lietas, un jūs varat uzraudzīt šīs cilvēktiesību problēmas, varat norādīt uz tām, varat izstrādāt rekomendācijas Frontexam, un tas jau ir ļoti vērtīgs un svarīgs darbs. Man trīs jautājumi. Pirmām kārtām rekomendācijas. Jūs varat nākt klajā ar rekomendācijām. Vai jūs jau esat to darījuši? Un ja jā, tad kādas un kāda, kādas bija sekas šo rekomendāciju izstrādēji? Otrām kārtām, jūs pavisam pamatot pieminējāt arī jautājumu par dažādajām kompetencēm un kopīgo dalītu atbildības starp dalību valstīm, Frontex, mītnes valstīm un tā tālāk uzņemšanas valstīm tā tālāk. Vai jums ir kāda nojausma, kā varētu risināt šo problēmu ar nacionālām dalību valstīm, ar viņu robežu sardzēm, vai jūs esat tam pievērsušies? Un trešām kārtām pagaidu vai ilglaicīgu operāciju apturēšanu eh, nopietnu cilvēktiesību pārkāpumu gadījumos. Pēdējo reizi runājām eh, komitejā par šo jautājumu, jūs pārstāv, viņš teica, ka viņš šobrīd strādā pie skaidrām pamatnostādnēm. Uh, par to un kriterijiem par to, kas būtu piemērojami šādos nopietnas cilvēktiesību pārkāpumu gadījumos. Tas bija jau pirms kāda brīža, šķiet vismaz pirms gada, tāpēc es esmu pārsteigta, kad jūs sakat, ka šādu kriteriju vēl nav, ka tie nav izstrādāti. Vai varat pastāstīt, kāda ir pašreizā situācija šai ziņā un ko mēs varētu darīt, lai atbalstītu jūs? Paldies! Lielas paldies! Ernstas kundze tālāk. Jā. Ja. Frontex tiešām ir tāds kā mūsu ļaunākais eh, murgs. Un katreiz, kad skatāmies uz to un tā darbību, tad redzam, un uz šo cilvēktiesību dimensiju tad to atkārtojam. Gribu teikt paldies Kesler kungam un, eh, un un ar Naisas kundzei par to, ka viņi tik, viņi tik skaidri izteicās par šiem jautājumiem un arī problēmu jautājumiem. Vienmēr ir labi izveidot uzraudzības sistēmas monitoringu, ir ja labi, ka ir tāds konsultatīvs forums, un tas jau viss ir skaisti un lieliski, bet tad, kad šādi forumi ir izveidot, tad jāpiešķir tiem ir jātiecīgās pilnvars un kompetences. Un es domāju, ka fórums šobrīd nav tāds, tāds saņemt. Mēs nevaram teikt, ka esam pilnībā apmierināti ar tā darba aprakstu. Jautājums ir Naisas kundzei par monitoringu sistēmām. Jūs minējāt šo uzraudzības sistēmu, un tad gribēju vaicāt, kāds tad ir rezultāts? Ko esat konstatējuši šo monitoringu sistēmu izmantošanas rezultātā? Ko tās ir izgaismojušas? Un tad vēl kaut kas, ko teica Arnājas skundze. Jūs teicāt, lūk, pieņemts rīcības kodeks attiecībā uz pamatiesībām un cilvēktiesībām. Un pār pārkāpumiem jāziņo. Vai ir bijuši šādi ziņojumi līdz šim? Par šādiem pārkāpumiem. Tātad par Keslerkungam jautājumu. Jūs runājāt par to, ka operācijas tiek pārtrauktas, tāpēc, ka ir bijuši nopietni cilvēktiesību pārkāpumi. Cik daudz operāciju ticis pārtraukts šādā veidā? Un kas bija izšķirīgais faktors šāda darbība atturēšanai? Kāds bija iemesls? Keslats kungs, jūs turklāt arī teicāt, ka sūdzību iesniegšana gandrīz neiespējama. Kādu sūdzību iesniegšanu? Kādas sūdzības esat saņēmis? Nu tā, bet visādi citādi, kā jau tika teikts, skatoties uz pašreizējo situāciju, zinot, ka cilvēki ied bojā, cenšoties nonākt Eiropas Savienībā, mūs jāsaka kopumā šī situācija neapmierina. Un domāju, ka Libe vajadzētu ļoti uzmanīgi sakot līdz tālākai notikuma attīstībai. Paldies! Un tagad Gijoms kundze beidzot jums vārds. Paldies! Priekšādātāji! Priecājos, ka varēju jūs uzklausīt. Priecājos, ka ieradāties šodien šeit. Ārkārtīgi žēl, ka, ja jūs bijat iesūtījuši dokumentus, mums nebija laika ar tiem vēl iepazīties, to pilnīgi noteikti izdarīšu pēc tam. Esmu arī ēnu referenti tieši tāpat kā iepriekšējie runātāji, kas strādāja pie šī fóruma izveidošanas un pamatiesību jautājumiem Un uh, visa šī pārvaldība, protams, bija ļoti liels, ka labi, ka nonācām pie jūsu foruma izveidošanas. Tiešām ārkārtīgi priecājos par to. Un cik priecīgi esmu, ka varēju līdzdarboties šai procesā. Vēlos atgriezties pie šī dialoga ar Frontex kas, protams, ir ārkārtīgi nozīmīgs, ko nepieciešams īstenot regulāri, un mani interesē jūsu funkcijas un darbības šajā ziņā. Man ir trīs eh, kategorija, trīs jautājumu jomas. Pirmām kārtām jautājums par sadarbību. Jūs teicāt, lūk, sadarbībai jāveidojas tālāk, jāprogresē. Varbūt jūs varētu tad pastāstīt par to, kādā ziņā šī sadarbība ir uzlabojusies un ar ko. Otram kārtām Jautājums par piekļuvu atbilstīgai informācijai. Vai jūs domājat, ka esat pietiekami labi nostādītā situācijā, ka varat saņemt šādu veidu informāciju, jeb tomēr vēl te kaut kas uzlabojums? Un visbeidzot, vai jums ir arī viedoklis par tādu jautājumu, kas mūsos rada bažas un pie kā domājam, ka vajadzētu strādāt dziļāk? Un ko jūs domājat, mēs varētu darīt šeit lietas darbā, respektīvi par jautājumu par sūdzībām? Varbūt jūs par šiem trim jautājumiem vēl varētu izteikties papildus. Lieliski, esam uzklausījuši deputātus. Mums vēl ir pāris minūtes, lai darbu turpinātu, un tāpēc ierosinu izteikt pēdējos komentārus tiem, kam tika uzdot jautājumi, vērsties pie konkrētiem jautājumiem. Visiem jums trījiem šādi jautājumi tik uzdotu. Nu, lūdzu, izsakieties pavisam īsi, tā, lai varētu iekļauties piecās minūtēs visu, ko parnājas skundz. Paldies, centīšos. Jautājums par apmācību. Ir vairāk apmāci, vairākas apmācības uh, operācijas. Reizēm Frontex izstrādā materiālu arī citiem īstenošanai. Un šajā ziņā esmu bijis iesaistīti jau kopš stājos amatā. Bet reizēm materiāli jau bija izstrādāti. Frontex tieši īsteno apmācību uh, Eiropas robežsardas komandām. Un pirms pirms eh, tā tika notika sadarbība ar fórumu pārstāvjiem sadarbību ar trešām valstīm. Kopsavilkums. Frontex sadarbojas Eiropas ārējas robežas jomās, ir divpusē nolīgumi ar atsevišķām valstīm, kur runās par tehniskiem sadarbības aspektiem Bet ir vēl citi aspekti, kuros būtu jāiedziļinās. Tas, tam man vēl nav bijis laika, šo jautājumu esmu saņēmusi. Ņēmus vērā, sākotnējā prioritāte bija skatīties uz Eiropas Savienības iekšienu, un pēc tam tikai uz ārienu. Nu, tāpēc arī strādā pie šīs monitoringa sistēmas izveidas. Tas bija, tā bija pirmā prioritāte, bet tālāk, jā, tālāk ja pievērsīšos arī šiem eh, sadarbības jautājumiem ar trešām valstīm. Vai situācija ir labāka vai sliktāka? Es nebiju šeit pirms trim gadiem, bet es progresu redzu. Redzu attīstību, redzu labākas izveidotas sistēmas daudzos gadījumos, bet es domāju, ir pārāk šobrīd izteikt kaut kādu konkrētāku vērtējumu par mūsu sadarbību un fra aģentūru. Es domāju, ka seši mēneši ietekmes novērtēšanai varētu būt par laik, laiks, kas ir par īsu. Bet, nu, es domāju, ka kaut kāds uzlabojum, uzlabojumam tālāka vieta pilnīgi noteikti ir. Paldies arī visiem tiem, kas teica atbalsta vārdus. Tos vērtē ļoti augstu. Kopējās atpakaļatgriešanas operācijas. Domāju, tas ir jautājums konsultatīviem forumam. Jāsaka, jā, jā, man ir mandāts uzraudzīt arī šādas operācijas, pilnīgi noteikti un esmu to arī darījusi. Man te nav neko kādu piekļuvi, ierobežojumu piekļuvi informācijai. Tas ir tā atbild Gijoms kundzenē. Man līdz šim nav bijis nekāds problēmas ar piekļuvi informācijai. Par rekomendācijām. Kā pavisam īsi minēju, esmu pārstrādājis operatīvos plānus un nāk uz klieru ierosinājumiem par jautājumiem, kas varētu spēcināt cilvēktiesību un pamatiesību aizsardzības aspekts, un tie ir parasti man ierosinājumi ņemti vērā līdz šim vismaz lieliski. jautājums par operāciju apturēšanu vai pārtraukšanu. Procedūras ir izveidotas, informācija tiek saņemta, pārstrādāta, izanalizēta, to dara vairāki dienesti Frontex ietvaros, un šī informācija tad visaptvarošā pakotnē tiek piegādāta arī vecākajiem ierēdniecības līmeņiem lēmumu pieņemšanai, un tur iekļauts arī mans rekomendācijas un analīzes uz atsevišķu dokumenta. Tā tad ir šeit procedūra, sistēma ir izveidota, kritērija, nu, kritēriji par to, kas ir nopietnas un pastāvīgs pārkāpums un problēma, nu, kritērijiem varbūt ir vēl vajadzīgs papildus darbs, varbūt tie jātīsta tālāk. Bet domāju, ka pirmās iestrādes pilnīgi noteikti ir, un darbs, protams, ir zināmam arī ļoti pašsaprotams šai ziņā. Bet būtu, protams, vēl labāk, ja kriteriji tiktu uzlaboti tālāk. Secinājumi un konstatējumi līdz šim monitoringa sistēmas ietvaros. Jāsaka, lielākoties tie saistīti ar virkni dažādiem, dažādām iesaistītajām pusēm, kas darbojas operācijās, dažādiem mandātiem. Konstatējumi ir tādi, ka informācija varbūt nav tik ļoti pieejama, cik tā ir eh, jāizanalizē un tā ir jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka tā ir korekta un nav kaut kāda maldinoša informācija. Uh, šāda veida apsūdzības, piemēram, arī ir jāizmeklē, un tas ir kaut kas tāds, eh, kas vēl prasa papildus darbu. Kopš stājos amatā esmu saņēmusi sešus ziņojumus par šādām apsūdzībām, par cilvēku pamatiesību pārkāpumiem, ar to saistītiem jautājumiem. Dar, darbs turpinās, analīze tika veikta. Nu, un mazākais, ko var teikt, katrā ziņā vismaz tāda apziņas eh, līmenī šī zināšana ir pieaugusi par šādām situācijām saistībā ar migrantu pamatiesību situācijām. Nu, tas jau ir sasniegums. Cilvēki vismaz saprot, kāda ietekme ir viņa rīcībai šādās situācijās. Nu, šķiet ar to arī beigšu. Please, Paldies, Sarnāja kundze, Kesler kungs. Jā, es arī centīšos pavisam īsti jo šie jautājumi, protams, prasītu vēl stundu, lai es tiem tā pamatīgi detalizēt varētu atbildēt. Bet šobrīd mēs neesam iesaistīti sadarbībā starp Frontex un trešām valstīm. Varbūt vienīgi sarunās un līgumu slēgšanā būsim iesaistīti turpmāk Tālāk par to, vai situācija ir labojusies pēdējo gadu laikā. Likumdošana, jā, tā ir uzlabojusies, taču vai tās ietekme e, ir kaut ko panākusi uzlabojumu jomā, nu esmu diezgan e, skeptiski noskaņots par to, kā tā ir ietekmējusi incidentu esamību vai biežumu. Lūdzu atcerieties, ka ka mēs pastāvam vai strādājam tikai kopš 13. gada sākuma. Un mēs visi strādājam, mm, veicam savu darbu ne tikai kā mūsu primāro nodarbošanos, bet kā citas, bet, nu, tas ir tāda sekundāra nodarbošanās papildus vēl citiem pienākumiem. Tā kā mēs nevaram paveikt pilnīgi visu, ko mums sagaida. Mēs nevaram nodrošināt, un mēs nevaram aizstāt parlamenta demokrātisko kontroli. kas attiec uz uh, sastarpējām atgriešanas operācijām, mūsu ietekmi, iespēja tās ietekmēt. Mēs, tur ir jābūt dalību valstīm, kuras veica regulāru monitoringu, tieši tā kā atgriešanas direktīva to paredz. Un mēs nevaram šo sistēmu aizstāt. Nu, principā tas arī būtu gandrīz viss. Kilikunga jautājums. Mēs tiešām strādājam ļoti neilgu laiku. Un, eh, protams, ka mēs tālāk strādāsim pie tālākām rekomendācijām. Mēs tagad cenšamies sadarboties ar dalībvalstīm, ar, ar pārvaldi, padomu. Mēs eh, varbūt vēlāk, seko, vēlāk sekos rekomendācijas no mūsu puses bet eh, jautājumu par eh, pilnvaru sadalījumu un kritēriju tam par to jau tik tur atbildi jau izskanēja. Es esmu bijis eh, valdes sanāksmēs, mm, kas veido šo jauno veidojumu, tā, nodibinā šo jauno, mm, es domāju, ka uh, Mēs esam pelnījuši, kā zināms, skepsi, tā pozitīvas reakcijas. Pagaidām neviena operācija nav apturēta cilvēktiesību pārkāpumu dēļ. Mēs nesaņemam atsevišķas sūdzības. Tas nav mūsu darbs. Tāpēc nevaru atbildēt jums konkrēti par atsevišķām sūdzībām kas attiec uz informāciju. Mēs neesam tik veiksmīgā situācijā kā, kā cilvēka tiesību galvenā aizstāve. Mums ir joprojām jāapspriežas ar Frontex par iespējamu pieeju noteiktiem dokumentiem. Mums tur tiešām ir uh, jārisina šis jautājums vienmēr individuāli, kuriem dokumentiem mēs varam piekļūt, kuri, piekļūt kuriem ne. Atgriežoties pie Skakels kundzes jautājumu par rekomendācijām. Kādā veidā tiek uzskatīta šī atgriezniskā saikne starp fórumu un Frontexu? piemēram, pirmajā raundā mēs sniedzam virkni kaut kādu rekomendāciju, un tad Frontex dažus no tiem integrē, dažus daļēji un kādus noraida. Nu, tā apmēram tā tas izskatās. Kaut kāda ietekme ir, bet ne pilnīga ietekme. Un vairāk no jums jautāja, vai ir panākt kāds uzlabojums un vai cilvēktiesību aģentūras seko Frontex darbībai jau gadiem, vai ir um, vērojami uzlabojumi. Mūsuprāt, ir ievērojams izmaiņas panāktas uh, uz papīra, piemēram, uz operāciju plāniem. Bet mums nav izdevies efektīvi nodrošināt uh, to realizēšanu praksē uz robežām. Jā, paldies, jūs veicāt kopsavilkumu. Paldies par dalību un šo auglīgo diskusiju. Mēs to turpināsim. Tā kā paldies. Un darbu atsāksim 8. jūlijā, pulkst pulksten 15. Visu labu, paldies!